Buongiorno. Labrīt. Lūdzu, ieņemiet jūsu vietas. Possiamo dare inizio ai lavori. Lūdzu, ieņemiet savas vietas un tad sāksim mūsu šās priekšpusdienas darbu. Allora, il primo punto... Pirmais darba kārtības punkts šodien ir 16. publiskā sektora struktūra tīmekļa vietņu pieejamība. Referents ir Čacimar Kakas kungs un dod vārdu Jorgo un pēc tam ēnu referentiem. Prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur ir iesnieguši ļoti daudzas, daudzos grozījumus par šo jautājumu. Uzreiz vēlētos uzsvērt, ka daudz no iesniegtajiem grozījumiem pavisam kopā 240, bet, eh, manuprāt, grozījumu daudzums ir pārsteidzoši ņemot vērā sākotnējo atzinumu tekstu. Lielākā daļa grozījumu pēc būtības ir vienāda, tikai teksta formulējums ir nedaudz savādāks. Uh, jo sākotnēji, jo grozījumi ir iesniegti dzimtajās valodās, bet iztūkojot saturs ir viens un tas pats. Pēc eh, burtiski pāris minūtēm varbūt pieskaršos vairākiem no tiem, bet, eh, kā jau teicu, liela daļa ir pilnīgi ja pat pēc būtības vienādi. Un eh, tāpēc manas piedāvātie kompromisa grozījumi pat nav nemaz iespējami, jo, kā jau teicu, lielākā daļa ir vienkārši vienādi. Vēlētos varbūt visus 240 grozījumus sadalīt septiņās grupās, un uzsvērt ēnu referentu lielisko darbu. Mums ir bijusi uzteicama sadarbība, un šā iemesla dēļ es neredzu būtiskas atšķirības starp dažādu politisko grupu viedokļiem. Protams, ir momenti, kurus vēlētos uzsvērt un kuros atšķirības viedokļos ir, un tomēr vispirms par aptvērumu, tajā skaitā arī par direktīvas pielikumiem. Komisijas sākotnējā priekšlikumā ir piedāvāts pielikums ar tiem publiskajiem pakalpojumiem, kurus vajadzētu iekļaut direktīvā. Un eh, ēnu referentu tikšanās reizē mēs eh, vienojāmies, ka mēs šādu pielikumu nevēlētos redzēt. Mēs drīzāk vēlētos redzēt dažādus eh, pārvaldības līmeņus. Teiksim, pēdējais līmenis būtu pašvaldības, bet arī reģionu pārvaldības līmenis un nacionālais pārvaldības līmenis būtu tie līmeņi, kuriem būtu jāatbild par publiskā sektora tīmekļa vietu pieejamību. Tāda bija ēnu referentu griba, tāda bija mūsu vienošanās, tāpēc mūsu piedāvātajā direktīvas projektā nav šī pielikuma. Uh, bet e, parādījās cits viedoklis, un vēlētos tikai pateikt, ka mēs vēlamies eh, Dali, tātad visi ēnu referenti bija vienas prāts, izņemot Vaņū kundzi, kur piedāvāja divus pielikumus. Detaļās pie tā nepieskaršos, vēlējos tikai pateikt, ka ir viedokļu sadursme. Tagad vēlētos pieskarties eh, datumiem termiņiem. Dalību valstīm šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls īpaši mazajām pašvaldībām, jo mažās pašvaldības uzskata, ka tām nodrošināt eh, tīmekļa vietņu pieejamību būs milzīgs izaicinājums, proti sagatavot nepieciešamo infrastruktūru un programmu nodrošināšanu. Līdz ar to pārējais periods un termiņi uh, E, diskusijās ar padomu spēlēs būtisku lomu. Un e, patiesībā Lietuvas prezidentūra šo jautājumu nemaz nav gatava izskatīt viņu prezidentūras laikā. Mums, kā Eiropas parlamentam, tas ir jāņem vērā, gribam vai ne. Ja mēs vēlamies, lai padomu šo jautājumu uzskatītu par steidzamības jautājumu un lai nākamā prezidentūra, Grieķijas prezidentūra to izskatītu pēc iespējas īsākā laikā, tad mums ir jābūt kompromis gribošiem. Un e, visi šie termiņi, laika termiņi, kad šīm tīmekļa vietnēm ir jābūt sagatavotām, būs ļoti, ļoti aktuāli. Ja mēs vēlamies visu panākt pēc iespējas ātrāk, tad visticamākais, ka padoma nepaiesies solīt mums pretim. Kāda tad ir patreizējā situācija? Mums ir iesniegumu termiņš, mēs it kā vēlējāmies šādu pakāpenisku pieeju, un e, termiņš bija 14. 14. gadā, tas e, tiks e, transponēta, 16. gadā ir jāsāk darboties šiem nosacījumiem dalību valstu līmenī, 17. reģionu līmenī un pēc tam mazo pašvaldību līmenī. Un Stēlers kundz, Bīlenkungs un Traškovska kungs ļoti, ļoti spēcīgi iestājās par pavisam jaunu skatījumu, un man šis eh, jaunā pieejams skatījums patīk. Šie trīs kolēģi apgalvo, ka jebkurš jauns saturs, protams, ka jauns saturs parādīsies tīmekļu vietnēs, un eh, šim jaunajam saturam jau automātiski ir jātiek piedāvātam publikai tīmekļa pieejamā formā. Un e, šajā komitejā trīs lielākās grupas piekrit šim risinājumam. Tas ir ļoti saprātīgs. Vecais tīmekļa vietņu saturs tomēr līdz 17. gadam ir jāpadara pieejams visiem. Kā jau teicu, daudzām pašvaldībām tas būs liels izaicinājums. Mēs e, varam it kā e, pieņemt šādu skatījumu, Man tas liekas loģisks, bet nākamajā tikšanās reizē ar ēnu referentiem, kad sīkāk diskutēsim par kompromisu grozījumiem, visticamākais, ka mums vajadzēs drusciņ, drusciņ iziet uz kompromisiem par šiem termiņiem. Tomēr man šī pieeja patika, kā jau teicu. Ir vēl viens cits, ras, ehm, vēl viens cits skatījums un vai mēs to liktu 32. vai 10. pantā punktā, tas ir juridiskas diskusijas pamats. Man personīgi izskat, labāk patikt, ja tas būtu 3-2, jo tur vairāk runa iet par juridisko saturu. Un tagad par trešo grozību, trešo jomu, un tā ir detalizētais ietvars. Ja vēlaties eh, trīs definīcijas, kāds būs šo tīmekļa vietņu un mājaslapas saturs, kāda būs eh, lietotāji, uz kuriem šī tīmekļa vietņa saturs būs domāts, un eh, vai vajadzētu vairāk uzmanību vērst uz ārējo mājaslapu piedāvāto saturu, un kā ir tā saucamais jau iekļautais un neredzamais sociālo mēdīju saturs. Ļoti daudzas eh, dalību valstu institūcijas izmanto sociālos mēdījus, lai piedāvātu savus pakalpojumus, un tā saucamā sociālo mēdīju iekļaušana savu pakalpojumu sniegšanā, kā to visu savērt kopā. Domāju, ka šeit mums izdosies vienoties par kompromisa grozījumu tekstu, jo daudzos grozījumos tas parādās un uh, atšķirības nav būtiskas. 97. Grodi, grozījums - audiovizuālais saturs. Šeit ir ļoti lielas viedokļu nesaskaņas. Par audiovizuālo saturu raugoties, tas ir ļoti dārgs, ja mēs vēlamies to sīk atrunāt, un visticamākais, ka pašvaldībām tas nebūs pieejams, un arī dalību valstīm tas nebūs pieejams. Vēlētos vēlreiz kolēģiem atgādināt, ka tīmekļa vietņu pieejamība tiks nodrošināta trīs lēmeņu, līmeņos. Piemēram, ja jūs vēlaties olimpiskās spēles, noraidīt, tī, raidīt tīmeklī, tad e, tas, protams, būs milzīgs izaicinājums. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie sākotnējā uh, priekšlikuma, un tāpēc man 97. grozījums liekas grūti iekļaujams jau kādos kompromisos. Tagad par patērētājiem, par klientiem, mobilās aplikācijas, kā tās uh, noformulēt. Visticamākais, ka mums izdosies pavisam viegli vienoties par kompromisu grozījumu. Un visbeidzot, Šajā jomā runājot par mājas, no šāda viedokļa raugoties par mājas lapām. Mājas lapa, kurā pakalpojums tiek piedāvāts, kādā veidā tai ir jābūt atrunātai mums ir nepieciešams 109. grozījumu iekļaut definīcijā, definīcijā, kas šobrīd ir formulēta otrajā pantā. Nedomāju, ka šeit būs vajadzīgs kompromisa grozījums, jo, kā jau teicu, manis piedāvātais grozījums, manis piedāvātais otrais punkts jau to tekstuāli atrunā. Un tagad par papildus pasākumiem, piemēram, apmācība vai uzraugošās iestādes darbība. Šajā aspektā jautājums vairāk ir obligātuma daba, vai apmācībai būs jābūt obligātai vai tikai ieteicošai. Ir vairāk deputāti, kur ir iesnieguši grozījumus, un tā kā šajos grozījumos pēc būtības viss ir viensprāts, tad domāju, ka par kompromisu mums izdosies vienoties pietiekami viegli. Tātad par apmācību. Apmācībai nebūtu jābūt obligātai, un tomēr vajadzētu pamudināt tos, kur ir atbildīgi par saturu, iziet apmācības kursu. Tātad mēs vēlētos, lai šis pamudinājums tiktu izteikts stiprākā valodnieciskā formā nekā sākotnējā priekšlikumā, un tomēr esmu pārliecināts, ka šeit mums izdosies vienoties par kompromisiem. Tas pats eh, attiecas arī uz eh, īstenojošo iestādi. Ir vairāki grozījumi, kurus eh, mums izdosies apvienot kompromisa grozījumā, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies arī vienoties par to, ko tad mēs saprotam ar uzraugošo iestādi. Nākamā joma kompetentā iestāde auditoru revīzijai un uzraudzībai. Šeit ir vesela virkne grozījumu par to, kādā veidā dalību valstis izveidos un nozīmēs šo uzraugošo iestādi. Tas ir 32. grozījums, kura šīs e, īstenošanas nosacījumi būs obligātas dabas. Uh, un mēs mudināsim dalību valsts izveidot šādu īstenošanas iestādi. Ir trīs grozījumi, kuros runa iet par pārsūdzēšanas procedūru un kāda loma šajās sūdzību procedūrās būs spēlējama uzraudzības iestādēji. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies šos grozījumus apvienot lieliski noformulētā teksta kompromisa grozījumā. Uh, Nākamais jautājums, tas ir septītā grupa, ir atskaitas. Ir tāda no jums, kur uzskata, ka dalību valstu atbilstīgā iestāde atskaitīsies ik gadus komisijai, ik gadus vai regulāri, kā mēs to vēlamies formulēt. Visticamākais, ka mums e, izdosies vienoties par kompromisa tekstu, bet to mēs diskutēsim ēnu referentu sanāksmē. Varbūt, ka ne katru gadu, bet ik divus gadus, jo tas samazinās arī birokrātisko slogu dalību valstīm, bet vismaz ik divus gadus. Un visbeidzot, septītā, septītā grozījuma grupa, tā vairāk attiecas uz dažādām definīcijām. Piemēram, tā saucamais instruments, instruments, ar kuru būs īstenojama šī pieejamība. Šajā, ziņā labā, zi šajā jomā labā ziņa ir tā, ka visi grozījumi, kur ir iesniegti par šo instrumentāriju kopumu, ir vienādas dabas, un eh, es domāju, ka šeit ir pastrādājis lobē, lobētājs. Jo, protams, tam skatījumam, ko piedāvā dažādas dalību valstis, un eh, kur patiesībā pēc būtības grozījumi pēc sava satura ir vienādi. Bet eh, vēl par citām definīcijām runājot, publiskā sektora institūcija. Traškovska kungs vēlas redzēt plašāku publiskā sektora institūcijas definīciju. Man tā ir pilnībā pieņemama. Bet eh, tas nenozīmē, ka mēs runājam tikai un vienīgi par, publiskā, par publisko sektoru, tas nozīmē dalību nacionālais līmenis vai reģionālais līmenis, bet eh, jebkurš, jebkura institūcija, kur piedāvā publiska rakstura pakalpojums, bet par to mēs sīkāk runāsim ēnu referents sēdē. Tad nākamais par mājaslapām, ko nozīmē publiskā sektora institūcijas eh, un iestādes mājaslapa. Vai visas iestāžu mājaslapas tiks uzskatītas par publiskā sektora mājaslapām. Šeit mums varbūt būtu jānoskaidro, vai piemēram mājaslapa, kur līdzfinansējums ir 5%, bet kuras uzsvars ir uz kultūras, kultūras nozari, bet kura varbūt ļoti, ļoti nedaudz saskarās ar publiskā sektora pienākumiem. Vai tā būs publiska sektora mājaslapa vai nē? Noteikti, ka mums būs jārunā par to, cik liels ir līdzfinansējuma procents. Varbūt, ka ar 5% nepietiek, bet domāju, ka šeit mums būs auglīgas diskusijas un gala beigās izdosies vienoties par kompromisu. Tarškovska kungu, kurš iesniedz šo grozījumu, vēlētos lūgt paskaidrot, ko viņš domāja ar šo procentu. Un visbeidzot jautājums par tiešsaistes pieejamību, par mājaslapu pieejamību. Atkal jautājums ir vairāk lingvistiskas dabas. Un visticamākais, ka mums izdosies vienoties par kompromisu, kas būs pieejams visiem. Par palīgu tehnoloģijām arī tas ir līdzfinansējuma jautājums, ja mēs vēlamies konkretizēt, kādu lomu spēlēs Eiropas Savienība. Noteikti, ka tiks rasts risinājums, piemēram, pieejamības prasības, ir vesela virkne pilnīgi identisku grozījumu, un es eh, nākšu klajā ar kompromisu tekstu, kurš esmu pārliecināts būs pieejams, pieņemams visiem. Un visbeidzot, uh, par to, kā tiks veidota komisijas darba grupa. Arī šeit kompromiss ir vienādas dabas priekšsēdētāja kungs. Es un ēnu referenti esam uz pareizā ceļa, mums vienkārši ir mazliet jāpieregulē teksts, kādā veidā mēs varam panākt savu nostāju un kas būtu vistuvākā nostāja padomas idejai. Uh, Es domāju, ka mums eh, novembrī šeit komitejā būs izdevies pabeigt šo darbu, un tad varam decembrī vai janvārī šo jautājumu izskatīt plenārsēdē. Ja mēs eh, nebūsim sagatavojuši galīgo tekstu līdz februārim, tad eh, mēs nevarēsim vienoties par regulu līdz mūsu sasaukuma beigām, bet uh, esmu jau uzsācis vai uzsākšu sarunas ar nākamo prezidentūru, lai viņi šo jautājumu prioritizētu. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies pabeigt šī teksta izstrādi līdz šā sasaukuma beigām. Prieksēdētājs! Paldies! Un tagad uzklausīsim ēnu referentus. Es mēģinu, es pamudināšu jūs būt pēc iespējas lakoniskākiem, jo mums ir paredzēts e, balsojums, balsošana, un pēc tam mēs varēsim vēlreiz par šo jautājumu runāt, kad jau tiks izskatīts 17. oktobrī jau sīkāk. Cerkovska kungs. Paldies, bet e, man ir jādodas projām pēc 15 minūtēm, jo man ir jāskrien uz e, lidmašīnu. Es uzklausīju Cecimina Kakas kunga teikto ar ļoti, ļoti lielu interesi un, manuprāt, ir esam uz pareizā ceļa. Kacimar Kakas kungs jau pieminēja vissvarīgākos moments, un kā jau jūs pieminējāt, esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt kompromisu par ikvienu gandrīz no punktiem. Varbūt, ka šobrīd mums vajadzētu visiem darboties vienotā virzienā, bet eh, būtiskākais jau ir jautājums par to, kas notiek padomē. Jūs pieminējāt, ka vēlamies pabeigt darbu pie šā tiesību akta līdz eh, mūsu parlamenta sasaukuma beigām. Ceru, ka mums tas izdosies. Man būtu pieci jautājumi uzdodam. Pirmais par definīcijām. Esam par to jau runājuši un diskutējuši, bet eh, definīcijas vajadzētu mazliet pieregulēt pēc to būtības. Jau ēnu referents sanāksmēs diskutējām par to, ka runa iet ne tikai par mājaslapām, bet arī par sociālo mēdīju izmantošanu. Ir jārunā arī par mobīlo aplikāciju izmantošanu, un eh, esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt kompromisu. Nākamais par aptvērumu. Tomēr pieturos pie viedokļa, ka runājot par publiskā sektora iestādēm, tas būtu pareizais skatījums, bet eh, noteikti varēsim to sīkāk izskatīt ēnu referents sanāksmē. Un eh, neesmu pārliecināts, ka saraksts ar dažādām lietām un vietnēm ir pareizais risinājums. Domāju, ka tas tikai eh, lietu ūdeni uz to dzirnavām, kur jau tā visu laiku apšauba šīs direktīvas spēkā stāšanās termiņus. Šeit būsim uzmanīgi. Esmu gatavs iziet uz kompromisiem šeit, jo mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk vienoties par pareizo risinājumu. Tātad tas būtu par aptvērumu. Tagad par termiņiem. Mani priecē, ka jūs esat pozitīvi uztvērs mūsu ideju par tā saucamo jauno un veco saturu. Esam par to diskutējuši jau ilgu laiku, un sākotnēji es biju gatavs akceptēt jūsu dalījumu starp vietējām pašvaldībām un nacionālām pašvaldībām, bet eh, sākumā man šī skatījums patika, bet tagad es vairāk sliecos uz eh, tāda dalījuma pusi, kurš eh, satura nodara pēc, pēc to satura, vecais un jaunais saturs. Visbeidzot par īstenošanu un par atskaitīšanos. Jā, tā ir problēma, Es strādāju arī pie data aizsardzības eh, tiesība akta, un, pagājuši, un vakar mums bija tikšanās ar data aizsardzības ekspertiem no visas pasaules un arī ar to nodarbojošiem uzņēmumiem. Un eh, viens no Amerikas pārstāvjiem teica, ka Amerikas uzņēmuma murks būtu tāds, ka Eiropas regulai tiek piemēroti Amerikas īstenošanas noteikumi. Problēma, kā jau mēs zinām, ir noteikuma īstenošana. Bieži vien tiesība akti ir vienkārši lieliski, bet dalību valstīm ar to īstenošanu īpaši nevedas. Šā iemesla dēļ domāju, ka mums vajadzētu definīcijas ne tikai pieregulēt un ļoti sīk atstrādāt, bet eh, ir jārunā arī par šās direktīvas eh, īstenošanas iespējām. Tāpēc ļoti detalizēti vienmēr esmu runājis par īstenojošās iestādes pilnvarām bet eh, uzklausot referentu teikto, esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par kompromisu, pie tam vienoties vieglā ceļā. Un visbeidzot, tā saucamie lielie jautājumi. Daudzas reizes jau esam runājuši par to, par demokrātiju. Demokrātija nav labākā pārvaldes forma, bet neviens neko lieliskāk vēl nav piedāvājis, un tāpēc mēs esam spiest ar to sadzīvot. Uh, Vēl burtiski pāris grozējumu. Tā saucamās um, tiešraides. Raudzējos uz jūsu tekstu un ir tādi sīkumi, kurus varbūt varam mazliet pieregulēt, bet kuri problēmas nesagādās. Un visbeidzot, ir vesela virkna grozījumu, ko ir iesniegus EPP politiskā grupa kuras, un deputāti, kur strādā arī nodarbinātības komitejā. Uh, Būtu labi šos grozījumus izskatīt un pievērst tiem lielāku uzmanību, jo tajās ir lieliskas idejas, piemēram, par sinerģiju. Šajā komitejā mēs uzmanību vairāk vēršam uz iekšējā tirgus veiksmīgu funkcionēšanu, bet arī nodarbinātība ir iekšējā tirgus daļa. Un runājot par sinerģiju, būtu jāņem vērā viņa iesniegtie grozījumi ir arī citas labas idejas, piemēram, izmantot pilotu projektus šīs direktīvas īstenošanai palīdzē, palīdzot. Un eh, visbeidzot, ko darīt ar cilvēkiem ar īpašām vajad, vajadzībām, kā arī ko darīt ar senioriem. Par komunikāciju runājot, un mājaslapu galvenais uzdevums tomēr ir komunikācija, mums vajadzētu uzsvērt, ka mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par to, lai visu saprastu cilvēku ar īpašām vajadzībām. Nē, visiem ir jāsaprot Bieži vien mēs izmantojam internetu tādās e, tādās situācijās, kur šīs izmaiņas būs nepieciešams mums visiem. Bet esmu pārliecināts, ka tas nāks par labu mums visiem, ja šie pasākumi nāks par labu mums visiem. Paldies par jūsu atklātību! Kā jau teicu, man ir jāskrien prom, atvainošana, piedošana, lidmašīna attiek laikā, kad tā attiek, attiek paldies! Thank you. Grazie. Adesso per i socialisti e democratici. Jās paldies. Garses Roman kungs no sociālistu un demokrātu grupas. Liels paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos pateikties referentam par viņa centieniem panākt vienošanos. Es domāju, ka tas tiešām ir to vērts. Iepazīstoties ar iesniegtajiem grozījumiem, es domāju, ka tiešām mums ir daudz kā kopīga, lai varētu panākt vienošanos. Šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks. Man pašam ir trīs komentāri. Pirmkārt, manuprāt, mums ir jācenšas iet uh, pēc iespējas uh, uz priekšu, uh, meklējot eh, gro, eh, vienošanos par diviem punktiem, kas jau šeit tika pieminēti. Mēs vēlamies, eh, lai Eiropas parlamenta nostāja par šo direktīvu būtu skaidra un nepārprotama, runājot par potenciāliem direktīvas lietotājiem. Otrs punkts mums ir jācenšas nākamajās ēnu referentu sanāksmēs panākt vienošanos. Un treškārt vēlos norādīt, ka būtu pēc iespējas jāpātrina mūsu darba temps. Mums ir jācenšas pārvarēt jebkādi šķēršļi, kas mums stāv ceļā, lai būtu iespējams pieņemt šo tiesību aktu vēl līdz šā sasaukuma beigām. Tādēļ eh, lūdzu strādāsim, strādāsim centīgi, lai varētu šo jautājumu izskatīt arī plenārsesijā. Referents runāja par septiņiem punktiem, kuri, protams, atspoguļo iesniegto grozījumu ievirzi. šķiet, ka joprojām turpinās diskusija par termiņiem un par darba grafiku. Šeit ir runa par 2015. un 2017. gadu, un manuprāt, mums pie šāda grafika arī būtu jāpieturas. Tāds būtu mans izējas punkts, bet tāpat laikā esmu gatavs uzklausīt arī citus priekšlikumus, un es tos pilnībā nenoraidu. Tomēr, manuprāt, ir nepieciešams noteikt grafiku. Tagad par definīcijām. Esam iesnieguši grozījumus par šo punktu, lai centos paplašināt direktīvas aptvērumu. Manuprāt, arī šeit mums būs eh, diezgan viegli rast vienošanos. Mums eh, ir virkne tādu nostoju cenšoties paplašināt to elementu sarakstu, kuri ir iekļauti šajā direktīvā. Arī šeit, es domāju, mums būtu jāpastrādā, ja mēs domājam par šodien pieejamo tehnoloģiju, par to, kāda tehnoloģija būs pieejama nākotnē, tad direktīvai ir jābūt pietiekami elastīgai, ļaujot manevrēšanas iespējas arī nākotnes uh, rīcībai. Nevajag visu jau tagad iecirkst akmenī, tādējādi sev sasienot rokas. Un gribu vēlreiz teikt, ka esam gatavi eh, sadarboties pie kompromisu veidošanas. Mūsuprāt, šī direktīva ir ļoti tālējoša un mums ir nepieciešams plašas vienošanās, lai pātrinātu darbu. Tagad Engstrom kungs. Uh, liberāļu grupas vārdā. Paldies, centīšos runāt lakoniski, es piekrītu referentam, iepriekšējiem runātājiem. Šķiet, ka mēs visi vēlamies panākt vienu un to pašu, mēs vēlamies paplašināt komisijas priekšlikuma aptvērumu un um, pieņemt tādu tiesību aktu, kas darbojas tiešām reālā dzīves apstākļos. Uh, Un es tiešām uh, arī domāju, ka mums būs iespējams vienoties ar pēnu referentiem. Ir svarīgi domāt par arī uh, koncentrēties uz jauno saturu, ir uh, jācenšās visu sakārtot jau no paša sākuma, nevis pēc tam labot pieļautās kļūdas. Tāpat par runājot par mobiliem telefoniem, tie tiešām būtu jāiekļauj, jo telefon, mobilie telefoni jau tagad ir svarīga platforma un to nozīme vēl ar vienu pieaug, jo ļoti daudz cilvēku lieto gan mobilos telefons, gan planšetdators, lai piekļūtu saturam. Tāpat uh, ir daudz vieglāk pielāgot mobīlo tīmekļa vietni, lai eh, tām varētu piekļūt arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Ir jāsamazina varbūt informācijas apjoms un jāstrukturē tā ļoti skaidrā veidā. Tad, tās ir īpašas prasības saistītas ar šīm mobilām ierīcēm, kuru ekrāni ir eh, mazi Un, manuprāt, tā varbūt ir tā vienkāršākā daļa šajā tiesību aktā, bet izskatās, ka mēs esam diezgan vienprātīgi, un es esmu optimists un domāju, ka mums iznāks uh, um, laba vienošanās. Tagad vārds Bjelana kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vairums manu komentāru par uh, šo ziņojumu projektu jau ir izteikti iepriekšējās diskusijās, bet šobrīd vēlētos koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem. Esmu iepazinies ar grozījumiem, vairumu no tiem varu atbalstīt. Esmu lasījis arī tādus grozījumus, kas sasaucas ar manis iesniegtajiem grozījumiem. Tas ir ļoti labi, un es eh, domāju, ka mums eh, izdosies panākt vienošanos 111, 112, 113 un 115 grozījums īpaši sasaucas ar manu 114. grozījumu. Man ir prieks par to, ka esam uh, nolēmuši paplašināt uh, to um, tīmekļa vietņu sarakstu, uz ko šīs direktīvas projekts attiecas. 119, 118 uh, un 119 grozījums par šeit būtu pieminami. Tāpat prieks par to, ka esam vienojušies par 2015. gada 1. janvāri kā ieviešanu jaunajam saturam un 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz veco saturu. Tāpat esmu iesniedzis grozījumu par sarežģīta veida saturu. Uh, Tālāk par tīkla neutralitāti. Tas parādās 56. un 137. grozījumā un arī 84. grozījumā. Es ceru, ka kopā ar referentu mums izdosies uh, panākt kompromisu, ko atbalstīs vairākums deputātu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Stailers kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, referentam. Manuprāt, ir tiešām interesanti, ka esam saņēmuši 240 grozījumus, bet mums visiem ir kopīgas intereses un ir tiešām labi, ka mēs varam saskatīt šīs kopīgās intereses, tos kopīgos centienus un uh, referēt uzdevums uh, um, ir tagad panākt vienprātību, kura šeit iezīmējas diskusijās esam jūtuši patiesu vēlmi panākt rezultātu, un Rafaels runāja par 140. grozījumu par jauno saturu, tas ir apsveicams. Tāpat apspriežamies arī ar citiem kolēģiem par mobīlo saturu, kas arī ir ļoti šeit svarīgs. Un noslēgumā vēlējos jautāt referentam. Viņš pieminēja Lietuvas prezidentūru, kuras pārstāvi gan šobrīd nav zālē, lai arī šis jautājums ir tik svarīgs. Eh, pēc referenta domām, kādas eh, būtu izdevīgākais sarunu formāts šim uh, sarunām. Es domāju, ka Šacimakakis kungs runā grieķu valodā. Varbūt mums izdosies īstenot labāku sadarbību ar Grieķijas prezidentūru. Kas no referenta viedokļa ir uh, tas uh, labākais konteksts, lai mēs varētu vienoties par šo direktīvu vēl pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām? Un tas ir tāds ļoti praktisks jautājums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Jako Vīdes kungs pārstāv komisiju. Varbūt jūs vēlaties ko komentēt. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es uh, gribēju komentēt pēdējos izskanējušos vārdus par jūtamo interesi. Man mums arī tas ļoti priecē. Uh, Mēs vēlētos atbalstīt kolēģa Ramona ierosinājumu par uh, ātro darbu, par to, ka ir jāstrādā ātri, mēs to atbalstam. Un uh, tas, kā referents uh, informē par šo ziņojumu, liecina par to, ka būs iespējams panākt vienprātību šajā sasaukumā un uh, pieņemt lēmumu. Bet es tomēr gribēju izteikt dažād, dažus brīdinājumus, runājot par definīcijām un aptvērumu. Es uh, aicinu jūs ņemt vērā visus tehniskos aspektus, un šeit var palīdzēt komisijas un ārējie eksperti, jo šeit ir daži, daudzi punkti, kas nav tehniski gluži precīzi vai ir maldinoši, runājot it īpaši par mobīlajiem mobilajām ierīcēm. Šeit uh, ir runa par mobilajām tīmekļa vietnēm, bet ja mēs runājam par mobiliem telefoniem, aplikācijām, hibrīda aplikācijām, Android aplikācijām, šie, šie jautājumi nav tik vienkārši, nav tik skaidri un nav pieredzes attiecībā uz mobilo aplikāciju regulējumu. Un mums jāņem vērā arī tehnoloģiskais progress. Šeit es gribētu izteikt brīdinājumu nepārcensties. Protams, visam ir jābūt precīzi definētam patērētāju interesēs, bet ir jāpatur prātā, ko nozīmē inovācijas un ko nozīmē pārmērīga regulācija attiecībā uz uh, industriālām inovācijām. Runājot par jūsu izvirzītiem mērķiem, jūs dažos jautājumos varbūt ejāt nedaudz par tālu. Uh, Eh, mm, eh, jūs, griba, jūs nevarat grozīt ANO konvencijas tekstu, sakot, ka tas viss kaut kas tur ir nepareizi, kaut arī par šo konvenciju visi ir nobalstojušies. Lūgtu jūs atturēties no šādiem soļiem. Var jau būt, ka ANO konvencija neiet pārāk tālu, bet tā ir jārespektē. Tālāk runājot par apsvērumu ja negroza punktu 1.3 eh, runājot par eh, sabiedriskā sektora struktūrām, tad nevar eh, šeit iekļaut pēc tam privātā sektora struktūras. Mums ir jāpaliek sabiedriskajā sektorā, ja tā varētu teikt. Tālāk ir jānodala tīmekļa vietnes un pakalpojumi šie pakalpojumi iet no viena, vienas vietnes uz otru un daudzi no tiem uh, ietilpst privātā sektora uh, aptvērumā. Šīs idejas būtu jāprecizē un tad būtu vieglāk arī panākt kompromisu padomē, kur ir jūtama pretestība attiecībā uz uh, mantojumu, uz to mums ir jādefinē, kas ir vecs šajā, šīs direktīvas izpratnē, bet ir arī e, jāpanāk kompromiss starp konkrētu stārakstu, tad ir zināms, kas ir jāuzrauga, vai arī tad ir jāuzrauga it kā visi visas tīmekļa vietnes, bet tad atkal ir nepieciešamas speciālas struktūras un procedūras par atskaitīšanos un nu tā tālāk. Un ir jāsaka arī šis jautājums jauns vecs, uh, nosakot eh, termiņus, ir eh, it kā skaidrs, kas jādara, bet tad eh, no otras puses ir grūti veikt uzraudzību. Un ir arī tad jāpaziņo par nepiedalīšanos attiecīgām struktūrām. Bet tagad es lūkšu mūsu juristam un um, tehniskajam speciālistam varbūt nedaudz vairāk paskaidrot šos tehniskos punktus. Es, protams, nerunāšu par visiem grozījumiem, bet no juridiskā viedokļa, manuprāt, ir uh, iezīmējas uh, divi problemātiski jautājumi. Tas nozīmē, ka šie grozījumi nedrīkst radīt papildus pienākumus pretrunā ar Eiropas Savienības sekundāriem tiesību aktiem un starptautiskiem tiesību aktiem, piemēram, 83. grozījums un uh, Citiem grozījumiem ir jābūt saskaņotiem ar priekšlikuma tiesisko pamatu. Tāpat ir jāievēro arī samērīguma princips. Tātad ar šiem ierobežojumiem, ja tie tiek ņemti vērā, esam gatavi sadarboties pie šā teksta, lai aptvērums būtu uh, plašāks. Paldies. Vārds tagad referentam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi. Sākšu ar komisijas darba komentēšanu. Bija ļoti vērtīgi, ka komisija bija klāta ēnu referentos, kas bija līdz šim, jo ir ļoti daudz tehniski dabas jautājumu, kas mums jāievēro, un arī tehnoloģisks dabas īpatnības. Es pieņemu, ka ar jūs būsiet klāt arī nākošajā ēnu referents sanākšanā, tas būs vēl jau svarīgāk. Paldies par juridiskiem punktiem, taču vēl jau svarīgākais punkts Katrīna. Bīlēna kungs, diemžēl Traškovs kungs jau prot, ir šī jaunā pieeja, ka vispirms jaun, par jauno saturu un pēc tam par, par veco. Tas tad būs atkarīgs no padomas, tāpēc es gribēju jums atbildēt. Jā, Protams, sarunas ar Grieķijas prezidentūru būs tāds, ka es saprotu, Grieķijas prezidentūrai ir eh, nepieciešama, nepieciešama sekmes un, un tad teksts tiks pieņemts, tāpēc mēs darīsim visu, kas mūsu uh, spēkos, lai pabeigtu šo darbu līdz mūsu sasaukuma beigām. Lielas paldies, kolēģi, par lielisko sadarbību. Grazie, Čiri, Paldies, turpina priekšsādātājs. Tātad mēs apspriedīsim kompromisu oktobrī. Tagad pārējām pie balsošanas. Pirmais eh, ziņojums, par kuru jābalso, ir Customs laikam no 2014. līdz 2020. gadam muitas rīcības programmas izveida ēs. Paldies eh, referentam, Baldasāre kungam. Tā tad te ir mm, divi balsojumi. Viens ir saistībā ar vienošanos ar pad, par vienošanos ar padomi, un otrs ir par dokumentu, kas tiks nolasīts plenārsēdē, tātad jums par to jābalso. Uh, jo eh, tas eh, tur tiks prezentēts. Vai eh, jums ir skaidrs? Vai skaidrs, ko viņš saka? Nevis tas, ko es saku, bet tas, ko viņš saka. Saka priekšsādātājs. Tātad, ir divi atsevišķi balsojumi, kas nonāks plenārsēdē, un tie abi ir cieši saistīti ar šo customs rīcības programmas izveidi muitas nozarē. Tātad tagad balsosim lūdzu elektroniski par vienošanos ar padomi. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts. Tagad mēs balsosim, saka priekšstādātājs, par šo dokumentu, par tā nolasīšanu plenāra sesijā. Un tas būs saistīts ar galīgo risinājumu. Tāds sākam balsot. Kjūzo. Beidzam balsot. Un arī tas ir vienbalsīgi pieņemts. Ļoti labi. Apsveicu referentu. Bieži tā negadās. Tātad eh, esmu priecīgs par šo vienreizēju iespēju. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas par maldinošu reklāmu. Referents ir De Jonga kungs. Absurd. quasi distrutto. Allora, votiamo per primo. Tātad vispirms mēs balsosim par A kompromisu, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais negrib kolēģis grozījums, kas par pret atturas Pieņemts. Piektais. Ar viena Legrip kolēģis, kas par pret atturs pieņemts. Sastais. Pupakis grozījums par pret nu, jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais Legrifa grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais Dejonga grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais Pupākis grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais Predegārst, kas par pret atturas pieņemts. 11. legrib par pret atturas pieņemts. Trīs grozījumi par apgrozījumie prendegasta grozījumi, vai varam par visiem balsot kopā, ja piekrītat? Labi. Tātad runa par 12, 13 un 14. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad pirmais pāns jūri testā, tekstā. Kas par? Pret atturas pieņemts. 15. grozījums Legrib par, pret, atturas, pieņems. Pirmais punkts no Jūri, kas par, pret. Pārbaudīsim tātad 1B punkts jūri grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Ro Rošfor grozījums par pret atturs pieņemts. 18. grozījums par, 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sì, facciamo un piccolo passo indietro, in verità abbiamo saltato il 18. Jā, mēs esam pārlikuši pāri 18. Tas eh, atbilst 17. bet mums par to jābalso. Tātad Manders 18. grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? Mm, Piedevām tad esam balsojuši par 20. Balsosim tātad Martina par 20. grozījumu par pret atturas atturas noraidīts. 21. Manders grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 22. pielēna grozījums par. Jūs gribat pārbaudīt 21. Labi, sākam balsot elektroniski par 21. La votazione Beidzam balsot. Pieņemts. 20, tātad atgriežamies pie 22. bilana grozījuma. Kas par pret atturas pieņemts? 23. atkrīt 24. bilana grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? noraidīts. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. Tūlīt pārlecam pie otrā kompromisa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 30. grozījums divās daļās. Pupakis kunga grozījums. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. Septītais punkts, jūri divi. Kas par? Pret pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Balsosim elektroniski, jūri divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Excuse me, Chairman, just to Es atvainojos priekšsēdētāji. Es esmu šeit, manā rīcībā ir balsošanas karta, taču nevienā no ierīcēm tā nedarbojas. Ja es jums rādīšu to balsojumu ar roku, vai jūs to varētu lūdzu pieskaitīt elektroniskam balsojumam? Sīle kiederēja. Jā, arī elektroniskā balsojuma laikā lūdzu norādiet ar roku, kā jūs balsojat. Paldies! Trentu. 31. grozījums. Negrib ir autora. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 32. Mandars grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 32. Ek jūžo. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. 34. Bielana grozījums. Kas par? Pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 34. Votek jūža. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. Legrib grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 36. pupakis. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Kompromisu tre. Trešais kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. Juri 6. 11b punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret pieņemts. 45. 45. Bielēna grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. 46. grozījums Mārtiņas ir autors. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais kompromiss grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54. Bielena grozījums par. Pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. con il signor eh, Fox. 35 con il signor Fox. Approvato all'unanimità. Apstiprināts pieņemts vienbalsīgi kopā ar, balsu, ar Foksa kunga balsojumu. Apsveicu referentu. Tagad mēs varam pāriet pie nākošā balsojuma. Pārbaras Vailēres eh, ziņojums par dalībvalsts likumu harmonizāciju. dalībās tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekā pieejam tirgu. Paldies! Malkoms Harbors nevar būt eh, šeit, un viņš lūdza man viņa vārdā atsaukt 91. grozījumu. Labi, saka priekšsēdētājs, paldies! Bene. Allora, possiamo cominciare il voto. Tātad mēs varam sākt balsot. 15. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Dekāde 94. 94. atkrīt 17. ar mutisko grozījumu kas ir eh, par to, ka varam viss, par visu balsot kopā. Es jums to vairs ne, nejautāšu, jo ir daudz um, mutisko groziņu. Ja jūs esat pret to, ka par viņiem balso vienlaikus, tad signalizēt man to. Tā, tad kopā ar mutisko groziņu 17. kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 18. referents groziņš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 19, 20, 21, 22, 23 grozījums un 24 grozījums, arī 25. Tie visi ir referents grozījumi ar mutiskiem grozījumiem. Es jums aicinu, es jums piedāvātu balsot par tiem visiem kopā, ja neviens neiebilst. Ja? Labi. Tātad atkārtojam. No 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 un 25. Kas piekrīt, kas par pret atturas pieņemts. 95. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 26. un 96. ir identiski, referentes grozījums un šaldemos grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 97. mandērs grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 98. divās daļās. Manders ir autors. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 99. Rīles grozījums par kontrāri. Mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 99. Votek jūs. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais Vailer un Vandenkaps. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. referents grozījums par pret atturas pieņemts. Kā iepriekš 28., 101., 102., 29. un 30. referents grozījumi. Varbūt mēs par viņiem visiem varētu balsot kopā, ja piekrītat. <coughs> Only without 101. Perfect. Uh, 101. varbūt par to nē. Labi, balsosim vispirms par 101. un tad par pārējiem kopā. 101. referents grozījums. Kas par? Pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 101. Beidzam balsot. Septiņpadsmit, septiņpadsmit noraidīts. Aiz atvainojas, saka priekšsēdātājs. Noraidīts arī tāpēc, ka Foksa kungs vēl vien balsts pret. 28., 102., 29. un 30. par to baltu balsam kopā. Kas par pret atturas pieņemti? 31. 31., 32. un 33. Balsosim kopā. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 103. 103. Malkoms Harbors, kas par pret, atturas, pieņemts. 34. un 35. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 104. vandekams, kas par pret atturas pieņems. 105. Harboras grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 106. un 107. ir identiski dekampa un harboru grozījumi, kas par pret atturas pieņemts. 108. harboru ziņojums, kas par pret atturas pieņemts. 109. atkrīt, 36. un 37. kas par pret atturas pieņemts. 38, 39, 40, 41 un 42 prasim kopā, kas par pret atturas pieņemts. 43, 43 44 un 45 kopā, kas par pret atturas pieņemts. 46, 47, ne, tikai 46, kas par pret atturas pieņemts. 47, 48, 49, 50 un 51, kas par pret atturas pieņemts. 110. ir atsaukts, 52. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 53. referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 111. harbora par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret atturas pieņemts. 56. 56. referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 112. harbor grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 112. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Aiz atvainojiet, saka, priekšstādātais pieņemts, tāpēc, ka Fauksa kungs ir pār, tātad ar vienas balss pārsvaru pieņemts. 17 pret 18 pār. 113. atkrīt, tāpat 114. Tagad 115. Ak, tā 115. arī atkrīt. Pareizi. Tātad 57, 58, 59, 60 referents grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? 61, 62, 63, 64 referents grozījums. Kas par? Ir 65. Un 65. pielabo sev priekšsādētājs. Kas par? Tagad kas pret? Atturas pieņemts pieņemts. 66. ir atsaukts. 116. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Votek jūžo. Beidzam balsot. 116. noraidīts kopā ar Foksa kunga balsojumu. 67, 68, 69, 70, 71, 72 un 73. Referents grozījumi par visiem kopā, kas par pret atturas pieņemts. 74. un 75. kas par pret atturas pieņemts. 76, 77. Ak, nē. Priekšsādātāja kungs šeit situācija ir tāda pati Eh, kā iepriekš, mēs piekrītam tikai bez 76. Labi. Tā tad mēs balsosim tagad par 76. Kas par pret noraidīts? 77., 78., 79., 80., 81. Kas par pret atturas pieņemts? 82, 83, 84. Kas par pret? pret atturas pieņemts. 85. Kas par pret atturas pieņemts. 117. Vailēras un Dekampa. Grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Un attimo, ka verifikiamo. Mirklīt pārbaudīsim, par ko tad mēs tagad balsosim, saka priekšsēdētājs. 88. Vailēras grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pie kāda lūno? Pirmais atkarīt, tagad balsojam par otro, kas par pret atturas pieņemts. Trešais referents grozījums par pret atturas pieņemts. 89. ar mutisko grozījumu šaldemos ir, ir autori, kas par pret atturas pieņemts. 4. Ceturtais referents grozījums par pret atturas pieņemts. 90. ir atsaukts. 92. Vailers de Kampa. Grozījums ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Mm. Il 5 decade. 5. atkrīt un 91. ir atsaukts. Allora, il 6. Par sesto varam balsot, jo 27. grozījums bija pieņemts, kas piekrīt par pret atturas pieņemts. Septītais referents grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk ir atsaukts 93. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. With... Runātāja runā bez mikrofona. Okay. Allora, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12 referents grozījumi, kas par pret atturas pieņemts. 13, kas par pret atturas noraidīts. 14 par pret atturas pieņemts atsaukts. Ir 120. un 118. 119. tagad Vailers grozījums ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 86. referents grozījums. Tāpat ir Vailers kundze, vai ne? Ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. Atsaukts ir 121. 122. grozījums tagad. Ārbora grozījums ir mutisko grozījumu. Kas par pret atturas pieņemts. 123. dekampa grozījums ar mutisko grozījumu. Kas par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums par šo ziņojumu. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. 35 kopā ar Foksa kunga balsojumu, tā tad vienbalsīgi pieņems, apsveicu referenti. Bīnie.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 Atgriezīsimies tagad pie mūsu darba kārtības un pie nākamajām debatēm. Lūdzu, tie, kam ir jāiziet no šīs zāles, dariet to klusā, lai netraucētu kolēģus, kas paliek zālē un piedalās debatēs. Lūdzu, izējiet no zāles klusi, saka priekšsēdētājs. Hansliks kundze šķiet šodien nav pārāk disciplināta. Maia, c'è Maia? Sì, sì, ah. Bene. Okay. Ciao. Okay. Okay. After, yeah. okay. Allora. C'è il relatore della Commissione Trasporti che prenderà la parola dopo, dopo. il relatore nostro. Il punto all'ordine del giorno è il 20. Nākamais darba kārtības punkts ir 20. punkts, un mēs runājam par pasažieru tiesībām. un lidojumiem. Došu vārdu Mājerkungam, kurš ir atzinuma sagatavotājs. Vārds jums! Paldies priekšsēdētāji! Pagājušo mm, gadu laikā Vācijā 75% no visiem lid, lidojumiem Vācijā ir kavējušies, un līdz ar to ir grūti pieprasīt kompensāciju un iesniegt sūdzības. Ja pasažieriem ir pamatots sūdzības pret lidojumu kavēšanos vai um, atcelšanu, tad ir grūti uh, panākt taisnību. Patiesībā tikai neliela daļa no pasažieriem vispār saņem kompensāciju šādos gadījumos. Šeit mēs runājam par pasažieru tiesībām, nevis par avio pārvadātāju tiesībām. Un, gal, un protams, mūsu mērķis nav izputināt avio kompānijas, bet mūsu mērķim būtu jābūt eh, panākt lai aviokompānijas uzlabos tā pakalpojumu kvalitāti. Nav pieņemams tik augsts kavēšanās līmenis. E, kad pasažieri iegādājas biļeti, tas ir līgums starp abām pusēm, un šo līgumu nevar vienpusēji laust, nemaksājot kompensāciju esmu ierosinājis savā atzinumā izdarīt uh, virknes grozījumu ziņojumā par šo jautājumu. Pirmkārt, komisija grib sadalīt uh, 5, 9, 12 stundās šos eh, kavēšanās ilgumus. Mēs uz, es uzskatu, ka jābūt ir dalījumam divās kategorijās līdz divām stundām, kam, kad ir paredzēts noteikts eh, kavēšanās laiks, un šeit ir jāparedz arī uh, lidojuma attālums. Un uh, tas būtu līdz 3500 km, un otrs gadījums būtu uh, 350, eh, vairāk nekā 3500 km un 5 stundas, kad kompensācija būtu 600 eiro, bet līdz 3500 km būtu 250 eiro kompensācija kā maksimālais apjoms. Protams, viss ir atkarīgs arī no uh, konkrētā lidojuma rakstura, teiksim, ja ir lidojums turp atpakaļ, eh, tad šai cenai jābūt, kompensācijai jābūt lielākai, bet es tomēr paredzu maksimālo kompensācijas apjomu. Tāpat šai kompensācijas apjomām būtu jāsaskaņo ar biļetes cenu, par kādu pasažieris to ir iegādājies. Nav pieņemams arī, ka pasažierim ir jāgaida divas stundas pirms viņam eh, tiek nodrošināts, teiksim, ūdens vai eh, taloni pārtiks iegādēji lidost. Arī šī situācija būtu jāuzlabo ja pasažieris gaida trīs vai četras stundas, pirms vispār viņš var paēst un padzerties, tas ir absolūti nepieņemams. Arī lidostām pašām uh, ir jāuzliek pienākums iesaistīties šādās situācijās, ja avio pārvadātāji nepilda savus uh, pienākumus. Jo šeit ir runa par uh, patērētāju apkalpošanu, par pasažieru apkalpošanu Ja pasažieris gaida uz lidojumu vairāk nekā divas stundas, tad viņam ir tiesības kaut ko saņemt. Otrakārt, laiks, cik, il, cik ilgi ir jāgaida bagāža. Es uh, ierosinu noteikti divas stundas. Komisija runā par piecām stundām. Iedomājieties, jūsu lidojums nokavējas vienu stundu, un tad jums vēl divas stundas ir jāgaida bagāžas piegāda. Piecas stundas, kā to ierosina komisija, ir pārāk ilgs termiņš. Citas normas, eh, es domāju, ir eh, arī jāparāds, ka, tā, ka šie nosacījumi sāk darboties jau pēc 3 stundu kavēšanās, jo šīs komisijas paredzētās 12 stundas ir pārāk, pārāk ilgs laiks. Mums ir jāapspriež arī tas, vai ir iespējams labāk saskaņot pasažieru un avio pārvadātāju tiesības un pienākums. Ja avio kompānija paziņo, ka pēc trim stundām lidmoš, lidojums nenotiks, bet tas notiks pēc trīs ar pus stundām, tad ir jāparedz papildu normas. Tālāk par lidojumu atcelšanu. Komisija paredz, ka mini, maksimālais uzturēšanās ilgums, kas tiek apmaksāts, ir trīs naktis bet eh, šis ierobežojums ir pārāk, eh, pārāk nepamatots. Mēs uzskatām, ka ir jānosaka maksimālais kompensācijas apjoms 150 eiro par nakti. Vienmēr ir atsauce uz avio pārvadātājiem. Uh, avio pārvadātāji arī var rezervēt viesnīcas gadījumā, ja ir kāda ārkārtas apstākļi vai tiek atcelti lidojumi un var atrast lētākas viesnīcas numurs nekā norādītā summa. Visā šajā jautājumā, par ko mēs runājam, es gribēju precizēt termiņus Um, mans mērķis bija visu precizēt, lai izvairītos no neskaidrībām. Ja mēs uh, runājam par pasažieru, par kompensācijām pasažieriem, jā, šīs sūdzības ir pamatotas. Ir uh, katru gadu jāpārskata šie skaitļi, kas šeit ir iekļauti, man šķiet, ka tas jau ir ierakstīts Eiropas regulā par alternatīvo strīdu izskatīšanas uh, mehānismu. Tur ir noteikts uh, divu gadu termiņš šo summu pārskatīšanai. Tālāk par uh, ārkārtas apstākļu definīciju komisijas priekšlikumam. Šeit uh, ir paredzēts, ka pasažieriem ir jāuzņemas lielāk, lielākais sloks. Piemēram, streiki tiek uzskatīti par ārkārtas apstākļiem. Bet es domāju, ka tad, ja uzņēmuma darbinieki streiko, tad šie ārkārtas apstākļi nav spēkā. Un e, tādā gadījumā arī lidos, lid, sabiedrībai būtu jāuzņemas atbildība par šo situāciju. Tāpat ir jāprecizē, vai uh, Tehniskas kļūmes ir prognozējamas un tās ir izraisījušas lidojuma aizkavēšanos, tad ir ļoti precīzi jādefinē, kas šeit ir domāts. Tāpat ir jāparāds arī kompensācija par gadījumiem, ja lidojums um, lidojuma grafiks mainās un lidmašīna izlido ātrāk nekā bijis paredzēts sarakstā. Ja, piemēram, pasažieris iedodas, lid, ierodas lidostā un lidmašīna jau ir aizlidojusi, tad ir jāparādz arī sava veida kompensācija. Jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesā tiek izskatīti jau gadījumi par papildus kompensācijām, bet vēl nekāda risinājuma nav piedāvāta. Esmu iesniedzis grozījumus pārredzot, ka nav paredzot, ka katram pasažierim, kam ir tiesības uz kompensāciju, šāda kompensācija ir jāsaņem, ka nav iespējams panākt cita veida vienošanos. Bet ja pasažierim ir papildu prasības, tad tās nevar apmierināt uh, individuāli, neatkarīgi no pārējo pasažieru situācijas. Tālāk esmu paredzējis arī uh, sankciju ieviešanu. Ir eh, noteikts tiesības saņemt informāciju komisijas priekšlikumā, bet ar to nepietiek. Avio pārvadātājiem ir jāuzliek par pienākumu sniegt pareizu informāciju par lidojumu kavēšanos vai reisu atcelšanu un savā ziņojumā es uh, norādu uz to, ka ir nepieciešams noteikt sankcijas, ja netiek sniegta informācija vai ja sniegtā informācija ir nepatiesa, maldinoša. Un pasažieriem, lai tie varētu saņemt kompensāciju un apzināties savas tiesības, ir jāsaņem patiesa informācija par lidojumu kavēšanās iemesliem. Nākamais punkts. Iespēja iesniegt sūdzības ir svarīgi nodrošināt, lai pasažieri varētu šādas sūdzības iesniegt. Tas uh, ir tāpat kā gadījumā ar alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu. Mums ir jānodrošina uh, kontaktu punktu izveide, lai varētu noskaidrot, vai šī kavēšanās ir pamatota vai nepamatot, lai varētu saņemt informāciju. Tāpat ir skaidrs, ka pietiek 90 dienas, lai varētu sūdzību izskatīt. Ja netiek ievērot šis 90 dienu termiņš un nekāda atbilde nav sniegta pasažierim, tad ir jāparāds papildu normas, jo tikai trīs, ar trim mēnešiem pietiek, lai saņemtu informāciju par šo minēto lidojumu. Un vēl pēdējais punkts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Avio pārvadātāji bieži apgādāja apgalvo, ka tad, ja šie lidojumi nav izdevīgi, tad tie vienkārši tiks atcelti, piemēram, lidojot uz dažādiem kurortiem. Tad šāda situācija ir nepieņemama, ja šādi draudi tiek ierakstīti sīkiem burtiem līgumā, kad pasažieris iegādājas biļetes. Noslēgumā gribu teikt, ka esmu saņēmis 93 grozījumus, arī pats es esmu paredzējis vēl dažus grozījumus iesniegt, un es arī interesi uzklausīšu kolēģu ierosinājums un bažas, un uh, es arī sagatavošu papildu grozījumus, ko mēs varētu apspriest pēc tam. <clears throat> Gribu arī uzklausīt transporta komitejas referentu, kurš tagad uzstāsies. Man ļoti interesē tas, ko viņš vēlas teikt, un es domāju, ka mūsu komisijas ra radīs, komitejas radīs risinājumu šajā jautājumā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Došu vārdu Baka kungām, kurš ir referents transporta komitejā. Paldies, priekšsēdētāji par iespēju uzstāties eh, šajā komitejā. Es jūs īsumā iepazīstināšu ar savu nostāju. Vēlos runāt par trim punktiem. Pirmkārt, tas, ka ir daudz tiesas nolēmumu par šo jautājumu, un tos mēs esam ņēmuši vērā. Kad eh, pasažieris iegādājas biļeti, uh, tiek noslēgts līgums, un šim līgumam ir divas līguma slēdzēja puses. Un līdz ar šo priekšlikumu mēs uh, vēlamies uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības līmeni. Pasažieriem, kas ir patērētāji šajā gadījumā, nedrīkst pieļaut uh, aizsardzības līmeņu pazemināšanos un mēs konstatējam uh, vienprātību dažādu politisko grupu starpā attiecībā uz manu ziņojumu par to, ka iekšējiem lidojumiem kompensācija jāparāds jau pēc 3 stundu kavēšanās starptautiskiem lidojumiem pēc 5 stundu kavēšanās, bet komisijas priekšlikums ir vērsts uz uh, šo aizsardzības līmeņu, šī aizsardzības līmeņa pasliktināšanu. Un um, komisija runā par trim kategorijām. Es domāju, ka ir jābūt divām kategorijām. Mums tāpat ir jācenšas, jāskatās uz uh, gaidīšanas laikiem attiecībā uz bagāžas kavēšanos. Tas, ka varētu būt pieļaujama piecu stundu aizkavēšanās bagāžas piegādē, ir vienkārši nepieņemama un smieklīga. Un par to es arī runāju savā ziņojumā. Tāpat, manuprāt, ir ļoti svarīgs nodrošināt caurskatāmību un informācijas sniegšanu pasažieriem. Ja ir kādas kļūmes, tad ir jau saulaicīgi jāinformē pasažieri. Jau tad, kad pasažieri rezervē biļetes vai arī, ja pēc tam ir kāda sarežģījuma, tad ir jāinformē pasažieri, tā skaitā arī lidostā ir tāpat jāzina pasažieriem, pie kā viņi varētu vērsties un kas ir viņu dialoga partneri šādā gadījumā. Tāpat šie ārkārtas apstākļi ir ļoti būtisks jautājums. Tie ir jādefinē precīzāk. Var gadīties, ka uh, aviolīnijas ļaunprātīgi atsauc uz šādiem apstākļiem, lai izvairītos no kompensācijas izmaksas. Ir uh, tāpat uh, jāpārskat bagāžas pārvadāšanas noteikumiem. Es iestājos par to, ka šī noteikums par vienu bagāžas vienību būtu jāatceļ. Uh, mums būtu šie jautājumi vēl vairāk jāizdiskutē un jāprecizē mūsu nostāja. Papildus jautājums vēl ir tāds, ka ja aviolīnijas, eh, avio pārvadātāji bankrotē vai eh, kļūt maksā, kļūst maksāt nespējīgi, ir īpaši eh, pašreizējā ekonomikas krīzē šis jautājums ir būtisks, tas nav tāds maznozīmīgs jautājums. Šādā gadījumā būtu jāparādz atbildība tāda pati kā komplekso ceļojumu pārdevējiem. Mēs, mūsu galvenais mērķis ir par, panākt līdzsvaru starp pasažieru tiesībām un avio pārvadātāju pienākumiem gadījumā, ja līguma nosacījumus nav iespējams izpildīt. Maiera kunga ziņojumā ir uh, runa par uh, mm, samērīgumu starp kompensācijas apjomu un biļetes cenu. Par to es nerunāju. Protams, ir argumenti par labu šādam samērīgumam. Tomēr es uzskatu, ka. Veidojot jaunus tiesību aktus, mēs jūtam politisko grībi uh, gribu noteikt uh, atbilstošu finansiālās kompensācijas apjomu, un šis uh, samērīguma princips varētu radīt papildus administratīvās izmaksas, nosakot, kādas tad ir šis uh, samērīgais apjoms. Un ir arī konkrēti piemēri, ja jūs esat nokavējis uh, konsultāciju pie ārsta vai uh, teātri izrādes vai koncerta sākumu, tad cilvēki arī varētu prasīt vēl papildus kompensāciju no avio pārvadātēm šajā gadījumā. Mm, es domāju, ka mūsu komitejā vēl notiks ļoti uh, aktīvas diskusijas par šo jautājumu. Mēs regulāri strādājam pie šā jautājuma, un es domāju, ka mūsu mm, darba rezultāts būs uh, patērētāju un pasažieru interesēs. Paldies! Un uh, tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vestfāls kundze S un D grupas vārdā. Paldies, uh, prieksēdētāja kungs! Godātie kolēģi, Meijer kungs! Mums šorīt bija darba brokastis, un šajās brokastīs mums bija iespēja apmainīties viedokļiem par Baha kunga ziņojumu. Un, manuprāt, mums ir izdevies vienoties par ļoti labu tekstu patērētāju aizsardzības ziņā, un daudz no ierosinājumiem uzlabos patērētāju aizsardzību. Par Meijer kunga ziņojumu runājot, Manuprāt, tiešām ir tā, ka patērētājiem ir nepieciešams labāk zināt savas tiesības pārsūdzēt un sūdzēties, uh, viņiem ir jābūt tiesībām eh, sūdzēties un pieprasīt kompensāciju. Šobrīd, jā, ir tā, ka ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūta situācija lidojumam nokavējoties eh, šīs tiesības izpildīt un saņemt jau ko. Jūs jau pareizi piebildāt, Meijer kungs, ka, ka lidotāji, ka tiem, kur izmanto lid. Uh, Operatoru pakalpojums ir svarīgi zināt savas tiesības. Uh, Un šeit jau izskanēja, ka Vācijā lielākā daļa lidojumu vienmēr kavējās. Kāpēc mēs vēlamies izmainīt komisijas priekšlikumu? Par šeit runa iet par individuāliem ārkārtas apstākļiem, un mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izsvērt, kas tad tas īsti ir. Uh, Protams, ka bieži šādas situācijas negadīsies, bet eh, tomēr grozījumā vēlētos pieminēt arī savienoto lidojumu aspektu un to, kā šie savienotie vēlākie lidojumi, kā tos ietekmē viena no lidojuma ķēdes nokavēšanās. Es eh, saprotu, ka jūsu viedoklis eh, ietver arī savienotos lidojumus, un vajadzētu vairāk parunāt par to, ko šeit darīt. Jo pagājušajā nedēļā notikušās diskusijas pierādīja, ka daudzos šajos jautājumos mēs pieskaramies patērētāju tiesībām, un domāju, ka tas ļaus mums uzlabot komisijas sākotnējo tekstu priekšsēdētājs. Rokforda kungs no Aldes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākšu ar tādu nelielu jociņu. Manuprāt, ierēģi un mani kolēģi deputāti ir sagatavojuši izcilu tekstu, tāpēc, ka viņi paši ir izcili, bet arī tādēļ, ka mēs runājam par tādu tematu, kas mums visiem ir pazīstams, ko mēs labi pārzinām. Kurš mūsu vidū nav vairāk kārt piedzīvojis šādas sarežģījumus, tātad. Uh, Mēs balstāmies uz konkrētu pieredzi, konkrētām liecībām, un tiešām labi, ka reiz mēs varam lemt par jautājumiem, ko mēs labi pārzinām. Ir skaidrs, ka ir jāuzlabo pozitīvās tiesības no vienas puses, tātad jāuzlabo patērētāju tiesību aizsardzības līmenis, un es konstatēju, ka uh, komisijas priekšlikums un mūsu referenta priekšlikumi iet pareizajā virzienā, un no otras puses, kā to komisija arī norāda, mums ir jāuzlabo arī reālās tiesības, jo konstatējam, ka iepriekšējās normas jau negarantē to, ka patērētāji tiešām saņem kompensāciju par piedzīvotajām nērtībām. Un šī eh, diskusija vienmēr koncentrējas uz pozitīvajām tiesībām, bet mums būtu jādomā arī par tiesību reālo īstenošanu. Um, protams, mēs eh, strādājam pie kompromisu panākšanas, tātad starp ilgumu un summām, vai šie termiņi ir pareizi noteikti vai nav pareizi noteikti. Uh, Mēs varbūt neesam šajos jautājumos tik lieli speciālisti un varbūt vajadzētu uzklausīt ekspertu ieteikums. Minēšu konkrētu piemēru. Ja notiek ievērojama satiksmes aizkavēšanās un mūsu referents ierosina pāriet no 12 stundām uz 3 stundām, ja avio sabiedrība saskars ar problēmām, vai šīs trīs stundas nav pārāk īsts termiņš, jo jūs zinat, ka gaisa satiksmes uh, jomā es jau, protams, nestrādāju tur, bet esmu uh, runājis ar daudziem uh, nozarē strādājošiem, tātad šajā nozarē pastāv domino efekts. Ja kaut kas noiet greizi, tad visā ķēdē viss, uh, viss noiet greizi un visā uh, šīs lidojuma kavēšanās uzkrājas. Un mums nevajadzētu radīt tādu situāciju, kas uzliek pārāk lielu žņaugu avio sabiedrībai tikai tādēļ, ka kaut kāda negadījuma dēļ gaisa satiksmē nu, kāds neliels incidents ir noticis, varbūt kāds tehnisks kļūmes, vai pat nevajag jau liels katastrofas, tad tā tad uh, mums ir jāizvēlas pareizais uh, termiņš, varbūt šīs 12 stundas ir pārāk ilgs termiņš, bet, uh, bet 3 stundas savukārt, lai uzreiz būtu jāsniedz visu kompensācijas, atbalsts, palīdzību un tā tālāk ir pārāk īsts. Tāpat ir runa arī par summām. Šeit uh, pastāv notika debats starp abiem uh, referentiem par samērīgumu šīm um, kompensācijas apjomam. Uh, izskatās, ka tāds noteikts apjoms, fiksēts apjoms ir vieglāk pielietojams, bet, bet samērīgs apjoms varbūt ir saprātīgāks no otras puses. Tālāk vēl viens jautājums par uh, to, ka lidmašīna iestrāgt uz skrejceļu. To mēs arī esam piedzīvojuši. Daudzi noteikti. Vairāk kārt man ir bijis tā, ka tagad lidmašīnas kapteini saka, mēs jau 4-5 stundas esam lidmašīnā, tas ir ļoti nepatīkam, bet ja mēs tagad izkāpsim no lidmašīnas, tad mēs zaudēsim savu vietu rindā uz pacelšanos. Tā kā Eh, it kā ir past, iespēja, ka jūs drīkstat izkāpt no lidmašīnas, bet tad mēs atkal sāksim gaidīt eh, rindas beigās un zaudēsim vēl vairāk laika. Tā tad. Tas arī ir eh, ierakstīts komisijas tekstā, ka mums šādos gadījumos ir jāpiesauc arī lidostu atbildību. Jānosāk atbildību lidostām, gan lielām, gan mazām kurām gan nav vienādas reakcijas iespējas, bet ir šeit vēl viens spēlētājs šajā situācijā. Tātad līgumslēdzējs no vienas puses, kas ir aviosabiedrība, bet būtu jāpanāk, lai arī lidosta iesaistās problēmas risināšanai, tīpaši, ja tā ir liela lidosta. Es atbalstu referenta priekšlikumu par neierobežotām tiesībām uz atbalstu ārkārtas apstākļu gadījumā. Un Uh, Mājerkungs ierosina šo uzturēšanās ilgumu uh, viesnīcā ierobežot uz divām um, naktīm, bet paredzot 150 eiro maksimālo apjomu. Man šķiet, ka tas varbūt nav gluži pietiekami, bet mums ir jācenšas strādājot pie šā ziņojuma vienoties par uh, tādiem līdzsvarotiem risinājumiem. Līdz kolēģis ierosina uzska, iekļaut neizsmeļošu sarakstu attiecībā uz ārkārtas apstākļiem. Es domāju, ka tas ir lab, tā ir laba ideja, bet ir arī tāda ārkārtas apstākļi, kas šobrīd vairs uh, nav pamatoti. Bet varbūt vajadzētu pēc, nopie, pēc smaguma šos ārkārtas apstākļus klasificēt, ja mēs saska, sastādām šādu sarakstu. Es nedomāju, ka vajadzētu šādas prioritātes noteikt, jo ja visi šie apstākļi ir iekļauti sarakstā, tad nu, tādi tie arī ir. Tālāk par termiņiem un par tiesībām. Ir tiesības saņemt informāciju. Komisija nosaka, ka jau 30 minūšu laikā pēc paredzētās iz, paredzētā izlidošanas brīža ir jau jāsniedz šī informācija. Kolēģis runā par 30 minūtēm pirms izlidošanas, bet ja nu ir varbūt uh, izlidošanas brīdis, manuprāt, tas īstākais. Es esmu centrists, jūs to noteikti tad arī konstatēsiet no mana priekšlikuma bet um, runājot par um, sūdzību iesniegšanas veidlapu pieejamību visās uh, Eiropas Savienības oficiālajās valodās, tas tiešām ir atbalstāms priekšlikums. Tālāk, uh, runājot par bagāžu un rokas bagāžu, te arī būtu jāprecizē, ir jādara tā, lai pasažieriem patērētājiem viss būtu skaidrs jautājums, kā risināt šo beznodokļu tirzniecības problēmu. Ja jūs iepērkaties uh, beznodokļu veikalos, tad vai šie pirkumi tiek uh, uh, ieskaitīti bagāžas apjomā, vai arī tas ir tāds kā papildus elements, jo dažkārt pirkumi tiek svērti kopā ar bagāžu un tad rodas sarešķījumi. Tālāk jautājums par neierāšanos uz vienu lidojumu posmu. Teiksim, ir ierosināts eh, aviolīnijām aizliegt eh, atteikt iekāpšanu atpakaļceļā, ja pasažieris nav izmantojis eh, turp ceļa biļeti. Es uzskatu, ka šādi avio sabiedrības nedrīkst uh, rīkoties, ka dažkārt pasažieriem nav bijis citas iespējas, vienkārši nav bijis citas izvēles, jo biļeti tiek pārdot turp un atpakaļ. Un tādēļ es uzskatu arī, ka turp lidojuma biļetes neizmantošana nevar būt pamatots apstāklis, lai atteiktu atpakaļ ceļā iekāpšanos, bet ja turp un atpakaļ lidojumā ir vairāk pārsēšanās posmi, uh, tad gan uh, pasažierim ir jāuzņemas uh, atbildība pašam. Viņš nevar izmantot maršruta vidusposmu tikai, jo pretējā gadījumā tas varētu mazināt uh, vai ietekmēt uh, godīgu konkurenci starp avio sabiedrībām. Tātad mēs šajā gadījumā domājam par patērētāju konkrēti pasažieru tiesību aizsardzību, tas ir apsveicami, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienības iekšējā tirgu uh, šīs jautājums ir ļoti svarīgs arī uzņēmumiem, jo ir daudz arī biznesa klases uh, pasažieru, jo arī viņi cieši gadījumos, ja notiek uh, traucējumi gaisa satiksmē. Mums ir jāpanāk, lai Eiropa būtu izcilības zona attiecībā uz uh, satiksmes uh, precizitāti, un tādēļ es domāju, ka šī iniciatīva ir ļoti laba, un tāpat būtu jāparādz arī, ka ir um, tiek piedāvāt citi alternatīvi transporta veidi, ne obligāti aviācijas um, pārvadājumi gadījumā, ja lidojumi tiek atcelti. Un tas palīdzētu uzlabot uh, pakalpojums ne tikai privātajiem pasažieriem, bet arī uzņēmumiem, uh, jo uh, Uh, ir nepieciešams nodrošināt sadarbību starp dažādām Eiropas valstīm un reģioniem, un es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā. Esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti konstruktīva sadarbība ar Mājeru kungu un citiem kolēģiem, un ka mēs virzīsimies uz priekšu ļoti ātri. Liels paldies! Paldies! Bielankungs, bet uh, es vēlētos, lai jūs ieturaties pie laika grafika. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Bilan kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par lieliski sagatavotu atziņumu. Es pilnībā piekrītu, ka mums nevajadzētu tikai un vienīgi pieslīpēt eh, komisijas priekšlikumu. Mums vajadzētu tiešām vienkāršot eh, regulas un direktīvas tekstu, un mums vajadzētu E, vienoties par konsolidētu vienotu tekstu. Es personīgi uzskatu, ka dažkārt, neskatoties uz to, ka par šo tēmu esam diskutējuši jau tik daudzas reizes, nekas nemainās. Reālajā dzīvē pasi pasažieri joprojām nav informēti par savām tiesībām un to, kas tiem pienākas, un avio sabiedrības patiesībā ļaunprātīgi izmanto šo klientu nezināšanu. Saku šo teikumu nevis tāpēc, ka es iestātos pret avio pārvadātājiem kā nozari. Jāsaka, ka viņi sastopās šobrīd ar ļoti smagām problēmām, un šīs problēmas ir kumulējušās pēdējo desmit gadu laikā. Saku to tāpēc, ka līgumslēdzējiem abām pusēm vajadzētu atrasties līdzsvarā, jo ja pasažieris nezina savas tiesības vai izmanto tās ļaunprātīgi, tad, protams, ir jābūt sankcijām. Es vēl neesmu pats vienojies ar sevi par to, kādā veidā un ko darīt ar šīm trim vai piecām stundām un e, apklaušanāšu savas grupas e, politiskos biedrus, lai dzirdētu, ko saka viņi Par pirmo pielikumu ārkārtas apstākļi. Nedomāju, ka mums vajadzētu izmainīt eh, šajā sarakstā iekļauto situāciju prioritātes. Tagad izmaiņas otrajā pielikumā un at, atsauce uz divām īpašajām tiesībām. Piekrīt Meijer kungam, kurš pieminēja eiro Devītais pants. E, cik maksā e, na nakti pavadīt viesnīcā, un Eiropas komisija ir ierosinājusi 100 eiro. Es e, piekrītu 100 eiro neatkarīgi no tā, vai tas ir 100 vai 150, patiesībā tas ir atkarīgs no galamērķa. mērķa. Vēlētos eh, pajautāt eh, komisijai, kurš nolēma, ka tas būs 100 eiro. Un visbeidzot, ceturtais eh, punkts - atpakaļbrauciena biļetes. Ja pasažieris ir samaksājis par atpakaļbrauciena biļeti, kāpēc viņām ir obligāti jāizlido, kāpēc viņiem ir obligāti jāizmanto pirmā virziena biļete, lai izmantotu atpakaļceļa biļeti. Manuprāt, tas vispār nav savietojams. De Jonga kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Runāšu ļoti lakoniski, jūs jau uzteicāt, ka mēs esam pārsnieguši tekstu. Manuprāt, vajadzētu šeit piemērot vairākus būtiskus principus. Vispirms, ir jābūt pilnīgai skaidrībai, un, manuprāt, Meijer kungs jau iet pareizajā virzienā, jo šobrīd avio pārvadātāju vidū ir ļoti liela konkurence, un cilvēkiem nav skaidrības par to, kādas ir viņu tiesības, un pat ja ir, nevienmēr tās tiek, pī, tiek īstenotas. Ne vienmēr viss ir gatavi doties e, un e, doties pie tiesas, lai panāktu savas tiesības. Ja e, likumdošanā nav skaidrības, tad avio sabiedrības izmanto veselu virkni atrunu, lai nemaksātu kompensācijas. Es uzskatu, ka sarakstam ir jābūt ļoti, ļoti skaidram, izņēmumu gadījumu sarakstam. Un eh, šo izņēmumu sarakstam ir jābūt pēc iespējas īsākam. Otrs. Būtiskākās bažas tomēr sagādā kompensācijas, vismaz pēc manām domām. Ja ir noticis noteikuma pārkāpums, tad ir jābūt kompensācijai, bet šobrīd runa iet par um, konkrētu kompensācijas summu. Ir uh, vesela virkne organizācija, kuras nodarbojas ar kompensāciju piedzīšanu un kuras ir pārvērtusi to par savu rūpalu. Pašas avio sabiedrības pie tā ir vainīgas, jo tās um, pasažieriem ir liegušas iespēju jau kādu kompensāciju sasniegt un to, eh, iegūt, un tomēr man šīs kompensācijas nepatīk tās patreizējā situācijā. Ja, piemēram, jūsu lidojums stipri novēlojas vai vispār tiek atcelts, man, piemēram, tā gadījās Miami. Uh, Situācija ir absolūtā hausā. Neviens nezina, kāda ir situācija, vai jums tiks atmaksāts par viesnīcu, kurā viesnīcā jūs nonāksiet, kad vispār būs lidmašīna un kas šobrīd vispār būtu jādara. Pilnīgs haoss. Un, eh, protams, avio sabiedrība jau izpildīja tās pienākums, bet es biju zaudējis divas dienas no savas dzīves, un tam bija būtiska ietekme uz manām apmiņām par brīvdienām. Es uzskatu, ka varēja situāciju risināt labāk, uzskatu, ka arī patreiz piedāvātais teksts varētu būt labāks. Piemēram, cik naktis būtu avio kompānijai jāapmaksā, Piekrītu, ka e, summa 100 vai 150 eiro par katru viesnīcā pavadīto nakti, tas ir atkarīgs no tā, kur jūs atrodaties. Piemēram, e, ir valsts, kurās viesnīca ir ārkārtīgi dārgas, un ir tādas, kurās tās nav tik dārgas, bet, e, piemēram, ir vesela virkne lidosta pasaulē, kur par 100 eiro viesnīcas nakti dabūt nav iespējams. Vēlējos tikai pateikt, kā sadarbība referenti bija ļoti veiksmīga un ceru uz tādu arī turpmāk. Paldies, turpina prieksēdētājs Steilers kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī Bahu un Meijera kungiem. Patiesībā mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga un tā dodas pareizajā virzienā. Rošfor kungs jau to pieminēja. Arī mums ir vesela virkne piemēru, gan pozitīviem, gan negatīviem piemēriem par to, kādā veidā eh, šobrīd eh, spēkā esošie tiesību akti tiek piemēroti. Vienmēr jau likumdošana tiek sagatavota ar labiem nodomiem, bet to īstenošana dzīvē nevienmēr ir tik veiksmīga. Es eh, satikos ar vienu no vēlētājiem, kurš pavadīja desmit stundas gaidot uz lidmašīnu, nesaņēma nekādu kompensāciju, jo bija tā, ka viņš bija nopircis paketlidojumu, un eh, tie cilvēki, caur kuriem viņš bija nopircis šo lidojumu, bija izmainījuši izlidošanas eh, ga gala mērķi, un brīdī, kad viņš pieprasīja kompensāciju, tad nebija juridiska skaidrības par to, no kā šo kompensāciju pieprasīt no tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš bija rezervējis savu atvaļinājumu, vai arī avio kompāniju, kur bija atbildīga par nebūšanām. Un eh, kaut ko mēģinot noskaidrot, mums vajadzētu arī izvairīties no šādām situācijām. Jau iepriekš šeit izskanēja par to, kāda ir atbildība jo šādās situācijās atbildība ir ārkārtīgi svarīga. Es, e, piemēram, lidojot uz Strasbūru, lidmašīna no, e, nokavējās, un man ir ārkārtīgi pozitīva pieredze. Līdz ko lidmašīna kavējās par šīm stundām, mums e, visiem izdeva uh, barošanās voucherus, un mēs visi par to ļoti priecājāmies. Uh, Šeit jau izskanēja, ka ir daudz avio sabiedrības, kur šādās situācijās rīkojas ļoti, ļoti uzteicami. Ne jau visas avio sabiedrības vajadzētu ierakstīt melnajā sarakstā. Protams, ir tādi, kur uzreiz eh, piedāvā pasažieriem viņu tiesības un to, kas tiem pienāks, un ir tādi, kurus izvairās. Protams, eh, kā jau mans eh, vēlētājs man teica, pēc desmit stundu gaidīšanas viņš joprojām nav saņēmis kompensāciju. Paldies Meijera un Baha kungiem par lielisko sadarbību. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies runāt par šo situāciju. Un, protams, mēs varam daudz ko panākt, mēs varam uzlabot tiesību aktus. Paldies abiem referentiem un priekšsēdētāj kungs, paldies. Gebhards kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. kad eh, es redzēju komisijas ierosināto tekstu, tad pirmā mana doma, kas iešāvās prātā, bija jā, mums ir nepieciešama labāka patērētāja un klienta aizsardzība. Kā jau teicu, man lielā mērā priecēja tas, ka referents ierosina būtiskas izmaiņas, un šī direktīva, piemēram, kādi ir lidmašīnas izmēri, mēs jau to nevaram ietekmēt. Jūs e, nevariet ietekmēt arī to, cik daudz lidmašīnā ir pasažieru vietu. Un tomēr vēlējos izteikties e, proporcionalitātes dēļ, kāda ir šo kompensāciju apmēra. To jau pieminēja Meijera kungs. Es eh, nezinu, kāpēc, pa, piemēram, pasažieri, kuri ir, kuru lidmašīna ir novēlojusies par vienādu stundu un minūšu skaitu, saņems dažādu kompensāciju, vai tas būs saistīts ar to, ka jūs esat nopircis lētāku biļeti vai dārgāku, es nezinu, vai to vajadzētu savērpt kopā ar paredzēto kompensāciju par nosabošanos. Vajadzētu drīzāk ņemt vērā to, kā šāda novēlošanās ir ietekmējusi lidot gribētāja dzīvi. Tāpēc, Meijer kungs, domāju, ka nevajadzētu šeit paredzēt dažādus birokrātiskus labirintus. Un eh, tas eh, radīs vēl tikai lielāku neskaidrību un eh, pasažieriem tad nebūs skaidrības par to, kāds ir eh, viņiem nodrošinātais aizsardzības līmenis. Prieksēdētājs. Paldies! Eh, komisijas pārstāvs ir šeit un vēlētos dot vārdu tagad jums. Košankungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Vispirms es vēlētos pateikties referentam par ziņojumu. Tajā ir vesela virkne izskaidrojumu sarežģītiem jautājumiem, un komisija piekrīt šādiem formulējumiem. Pie tam esam sekojuši līdzi tam, kas notiek ar novēlošanos, un iespējams, ka komisijas sākotnēji ierosinātais teksts tiešām neiet pietiekam tālu, un esam gatavi to pārskatīt. Un tomēr vēlētos uzsvērt četrus būtiskākās problēmas, kuras šobrīd komisija saredz šajā ziņojumā, sakrunātājs. Un eh, ar šo ziņojumu ir eh, saistīts arī cita satura bažas. Un eh, tas ir saistīts ar Baha kunga ziņojumu. Pirmais komisijas bažu avots ir 29. grozījums. Šajā grozījumā referents ir ierosinājis e, svītrot nosabošanos par divām stundām, ja e, lidmašīna nokavējās. Tas nozīmē, ka pasažieriem būtu tiesības saņemt uh, saņemt eh, kaut kādu kompensāciju, ja lidmašīna eh, ir nokavējusies par vienu minūti, un eh, tas, manuprāt, nav adekvāti. 42. grozījums. Referents ierosina kompensāciju saskaņot ar biļetes cēnu. Komisija tomēr vēlētos, lai kompensācijas summa netiktu modificēta, bet palielināta novēlošanās laiku no 3 līdz 5 stundā, stundām. Līdz ar to šis priekšlikums e, atšķirs no ziņojuma. Tomēr vajadzētu censties izvairīties šajā priekšlikumā runāt par liektu iekāpšanu lidmašīnā, jo ja mēs kompensāciju e, savietojam ar cenām, tad uh, aviosabiedrības vairāk, lielākoties nelieks iekāpt lidmašīnā lētāko biļešu pircējiem. Tāpēc komisija uzskata, ka kompensācija, kas ir saistīta un proporcionāla biļetes cenai, ka šādas kompensācijas noteikšana būtu akurāta brīdī, ja ne, neļauj iekāpt lidmašīnā. Par 53. grozījumu referents eh, svītro izņēmumu par piedāvāto naktsmītni reģionāliem lidojumiem. Mēs uzskatām, ka šis eh, izņēmums ir ārkārtīgi svarīgs komisijas priekšlikumā piedāvāt izmitināšanu, jo ja šis izņēmums nebūs regulas tekstā komisijas ierosinātajā piedāvājumā, tas nozīmē, ka būs neadekvāts sloks reģionālajiem un vietējiem pārvadātājiem, proti lidojumi, kuri ir īsāki par 250 km un lidmašīnās, kurās ir e, mazāk par 80 sēdvietām. Un visbeidzot, 66. grozījums. Šajā grozījumā referents ierosina, ka alternatīvas, e, alternatīvas attiecīgai valsts izpildiestādai tas nedrīkst būt eh, ilgāks par 90 dienām sūdzības saņemšanas brīdī. Tas ir pret 8 E direktīvas punktu, tā ir e, direktīva, kura tika pieņemta pirms pāris nedēļām, un e, šajā direktīvā parādās, ka sūdzības saņemšanas atbildēji e, ļoti sarežģītos gadījumos ir jābūt atvēlētam lielākam laikam. Līdz ar to saskaņā ar šo direktīvu, ja tas būs 90 dienas, tad direktīva 2013 šķērsvītra 11 par strīdu alternatīvu izšķiršanu. Nekādā gadījumā likumdošana šādā aspektā attieksies uz direktīvu. La... Paldies! Vēlējos tikai atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas e, termiņš ir 9. oktobrs, un tagad dod vārdu referentam burtiski minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies visiem kolēģiem, kur izteicās! Paldies par jūsu ierosinājumiem, jūsu idejām, jūsu vērtējumu. Pasakos arī komisijai. Mums būs eh, vesela virkne tagad strādājamā. Tātad par termiņiem, par bagāžas izmēriem, par dažādiem citiem ierobežojumiem. Mums ir jābūt skaidrībai un jāvienojas par to, ko mēs vēlamies redzēt tekstā. Aviosabiedrības aprēķina lidojumu, terito, lidojumu trajektorijas tādajādi, ka ja jūs nopērkat atpakaļ biļeti un jūs, eh, tad eh, jūs, ja jūs nelidojat turp, tad jūs nelidojat arī atpakaļ. Tā tad ja es esmu samaksājis par turp un atpakaļ lidojumu, kāpēc es nevaru izmantot tikai atpakaļ lidojumu? Tātad, ja es neizmantoju turp lidojumu, tad avio sabiedrība vienmēr šo vietu pēdējā brīdī var pārdot un pieprasīt naudu. Tas nenozīmē, ka man atpakaļ lidojums būtu jāzaudē jo tad jau sanāk, ka viņi arī manu, neizmanto, manu izmantojamo atpakaļ lidojumu var kādam pārdot. Mums eh, šī informācija ir jādara zinām visās 24 oficiālajās valodās, jo es nedomāju, ka kādam būtu jālasa un jāizsakās valodā, ko viņš nesaprot. Ar patreizējo internetā vietni tas ne, ne, ne, nebūtu nekādas problēmas. Uh, Tagad par eh, biļešu cenām. Vismaz pēc manām domām, tas, kas ir rakstīts uz manas biļetes, tas eh, viss ir uzrakstīts arī par bagāžu. Tur ir redzams tas, par ko un cik esmu samaksājis. Ja es esmu samaksājis 50 eiro, tad tas ir, tad uz biļets ir jābūt uzrakstītam, par ko tas ir, un ja biļets cena ir 250 eiro, tad arī ir jābūt skaidram, par ko. Tagad par ceļojumu nišām un par to, vai mēs stāvam divas vai četras stundas uz skrejceļa. Ja, piemēram, pēkšņi pasliktinās laiks un lidmašīna ir jāatledo, tad eh, pilots var pateikt to pasažieriem, darīt to zināmu, padarīt, eh, padar, darīt zināmu sēdošajiem, mēs novēlosimies pusstundu, stundu, un eh, tas ir eh, savādāk nekā, ja eh, lidmašīnas jau ir uzbraukušas uz skrejceļu vai pievedu ceļiem, un trīs lidmašīnas ir priekšā, un visas četras tur sēž četras stundas. Kā jau Stēlers kundze teica, protams, eh, būtu lieliski, ja lidmašīna, kuru kavējas par stundu vai divām, pasažieri saņemt kaut vai glāzi ūdens, bet es nedomāju, kad ir jāgaida divas stundas, lai saņemtu glāzi ūdens. Glāzi ūdens vai glāzi kāda cita dzēriena. Bet jebkurā gadījumā tam būtu jānotiek tūlīt un automātiski. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par visiem pieņemamo risinājumu. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies eh, kolēģiem! Un tagad mums ir steidzami jādodas pie nākamo darba kārtības punktu izskatīšanas un diskutēšanas. Nākamais ir e-veselības rīcības plāns 2012. un 2020. gadam, inovatīva veselības aprūpa 21. gadsimtam. Un kad būs iesniegt grozījumi par Meijera kunga ziņojumu, tad to izskatīsim. Marija Rigojena Peres ir referente, bet es viņu zālē neredzu. Vai ir kāds, kurš runās Marijas vietā? Jā, tā tad eh, Gastas Ramon kundze aizvietos eh, Peres kundze. Tad jums vārds lūdzu. Eh, gracias, presidente. Eh, sustituyo a la. Jā, paldies. Es aizstāju mūsu kolēģi Irogojēnu, kurš šodien nevarēja būt klāt personīgi apsvērumu dēļ. Viņa man lūdza izklāstīt jā, eh, viņas nostāju viņas vietā šodien. Tas ir eh, ziņojums par e-veselību 2012. gadā. Marijas Irogojenes kundze iesākumā vēlas pateikties visiem kolēģiem, kas iesnieguši grozījumu. Grozījums proti ēna referents, viņa pateicas ēna referentiem par veiksmīgo sadarbību un par viņu pieejamību. Irigojenes kundze man sacīja, ka viņa saņēma 24 grozījumus un tajos viņa uz, eh, tiek uzsvērti daži, eh, daži aspekti, proti, ka ir svarīgas eh, organizācijas, gan pacientu asociācijas, gan arī profesionāla asociācijas. Un kāda liela loma ir pacientiem šajā e-veselības rīcības plānā? Viņa rēķinās ar labās praks paraugiem, uh, Uh, dalībvalsts vidū, jo īpaši attiecībā uz retējām veselībām un visādu elektronisko informatīvo iekārtu lietošanas uh, iespējām, kas būtu par labu gan profesionāļiem, gan pacientiem. Mūsu kolēģi pati ir sagatavojusi sešus kompromisa grozījumus. Šie grozījumi uh, politiskajās grupās ir izplatīti. Uh, Šie grozījumi būtībā iekļauj visus grozījumus, kas tika iekļauti, e, iesniegt referentē. Mēs e, ceram, ka šā, šādā veidā nākošu pirmdienu notiekošā balsojuma laikā mēs panāksim lielu atbalstu. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātājs! Dodu vārdu Pitikainens kundzei. Viņa ir ānu referenti tautas partijas vārdā. And, uh... Paldies! Pirmkārt vēlos pateikties maniem kolēģiem par veiksmīgo sadarbību. Es domāju, mēs eh, sparam nopietnus soļus uz priekšu šajā būtiskajā E veselības aprūpas sistēmas ziņā. Tas lielā mērā uzlabos mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, viņa veselības aprūpi, un tas saistīts arī ar, ar jauno industrializāciju un um, uzņēmē darbības politiku, tās iespējām Eiropā. Mēs uh, ceram, ka rīznā, drīz tiks publicēts, uh, zaļais, uh, tiks publicēta zaļā grāmata par mobilo veselību, un tur mēs skaidri saskatām Eiropas Savienības lomu datu aizsardzības ziņā veselības datu eh, informācijas sniegšanu dalību valstīm un īpaši ar jaunajām, saistībā ar jaunajām informācijas pakalpojumu platformām. Eiropas tautas partija ir vai nu diezgan vai ļoti gandarīta par kompromisu grozīme. Ir vēl divas lietas, uh, uz kurām es gribētu norādīt, un es ceru, ka tās varētu ņemt vērā. Pirmkārt, tas attiecas uz trešo kompromisu grozījumu. Kompromisa grozījumā ir runa par to, ka ir nepieciešams izglītot cilvēkus, apmācīt tos elektronisko sistēmu lietošanā. Tātad te ir runa arī par cilvēku un sistēmu attīstī, attīstītāju apmācību. Un tad no desmitā grozījuma piekļuves viedokļa. Sistēmām jābūt tādām, kurām var piekļūt visi. Plānojot sistēmas, tās jāveido tādas, lai neatkarīgi no jūsu vecuma, no tā, vai jūs esat invalīds, vai jūs esat labi izglītots vai mazāk izglītots, jūs varat izlasīt šo informāciju un paši varat kļūt, piekļūt datiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs nu pat runājām par uh, valsts, uh, ja publisko tīmekļu vietnu, vietņu piekļuvi. Un tas pats attiec šeit, tas ir vienlīdzības jautājums. Mēs ceram, ka mūsu desmitais grozījums varētu tikt, varētu tikt iekļauts, jo apmācība viena nav vēl viss. Cita lieta ir saistīta ar sesto kompromisu grozījumu tautas partijā. Mēs neuzskatām, kā ziņošana ik gadu um, sniegt kaut kādu labumu šai rīcības plānā. Tātad mēs uh, liekam uzsvaru uz pašas programmas izstrādi un tālāk ziņošana ik pārgadus. Un sastajā kompromisa grozījumā tas neatainojas, un to es gribēju jums pateikt. Vēl attiecībā uz citām lietām varētu sacīt, ka pamatlīnijās eh, viss tiek atainots, bet no nu, personīgā viedokļa personīgajiem datiem jābūt elektroniskajos, elektroniskajā formatā un pacientiem jābūt piekļuvēji. Eh, tam ir jābūt aizsargātam tā, lai šie dati ir jāaizsargā tā, lai tikai attiecīgā persona pati var tikt šiem datiem klāt. Es esmu somieta un man ir jābūt pieejašiem datiem neatkarīgi no tā, vai esat Itālijā vai Grieķijā pat laban. Attīstot, veidojot sistēmu, jāiesaist arī tās potenciālie lietotāji, un komisijas lomai jābūt tādai, ka tā ir jā, jāatvieglo, jānodrošina labāku prakses parauga aprite, sadarbspēja un mm, arī jābūt attiecīgiem resursiem, lai sistēmas varētu attīstīt. Kā jau minēju, datu aizsardzībai jābūt tādai, kā visos citos elektroniskajos pakalpojumos, tā ir būtiska. Paldies! Paldies, pietikainens kundze, saka priekšstādātājs. Tagad vārds par Vānavas kundzei, Aldes grupas vārdā. Liels paldies! Pateicos referentei un visiem kolēģiem par lielisko sadarbību. Mēs mēģinājām rast eh, kompromisu grozījumus, nu, iziešu cauri visiem punktiem, kas pat labam definē mūsu kopēju nostāju. Par laimi mums ir, bija tikai 26 grozījumi, tātad tik grūti nebija, un ir 6 kompromisu grozījumi. Alde grupas vārdā mēs atbalstām visus šos kompromisu grozījumus, un jo īpašo skaidro vēstījumu par to, ka no 2014. gada attīst, būs uzlabojumi, ka būs labas apmācības sistēmas un samazināt eh, nevienlīdzību un atšķirības un tiks nodrošināta veselības aprūpes finansēšana arī ekonomiskās krīzes apstākļos un arī uzlabojums saistībā ar datu bāzes, bāzes uzraudzību. Uh, saistībā ar NVO un uh, drošu sadarbspējīgu pacientu datu uzglabāšanas sistēmu. Īpaši tiek uzsvērts tas, ka e-veselībai jāņem vērā arī iespējamā dis, iespējamās diskriminācijas samazināšana. Lai to panākt, mums vajadzīga cieša pārobežu sadarbības Eiropas Savienības un nacionālo dalībvalstu līmenī. Runājot par septīto grozījumu Peres kundze to ir iesniegusi. Es piekrītu eh, samazinājuma, budžeta koriģēšanas eh, problēmai, taču par to var spriest. Vismā es domāju, ja mēs piekrītam tam, ka IMCO komitejā ir spēcīga nostāja, tad mums ir liels iespējas panākt, lai eh, galvenajā atbildīgajā komitejā mūsu grozījumi tiktu pieņemti atbildīgā komiteja ir veselības un vidas aizsardzības komiteja. Hmm, priekšsēdētājs paldies, citu sēnu referents neredzu šeit zālē. Līdz ar to varam dot vārdu komisijai. Labdien, Navelas no DigiConnect veselības nodaļas. Liels paldies! Viss par visiem šiem komentāriem ir dažas lietas, ko esmu piefiksējis, un tās pakomentēšu. Runājot par zaļo grāmatu, paredzēts, ka tā tiks pieņemta pirms gada beigā. Tiks eh, organizēts apspriedis arī saistītajām pusēm, lai apkopotu visu plašo informāciju, kas komisija un institūcijai būtu jādara likumdošanas vai citā jomā. Es domāju, tas ir pareizais risinājums Ko tad es gribēju sacīt vēl? Ir daudz eh, ģenerāla direktorāta eh, līmenī um, darīts par um, metriskiem datiem, par e-ziņošanu ik pēc pāris gadiem. Uh, metriskie dati e-veselības jomā tiks vēl definēti. Uh, un mēs arī izpētīsim, kāda būs ietekme šiem pasākumiem, ko esam paredzējuši īstenot. Un tad arī informācijas ziņā, sapratu, jūs norāda par e, nediskriminēšanas prasību, labo, labākos prakses, tā paraugu prakses e, apmaiņa, jārīkojas tā, protams, lai paraugu prakse Mm, par to informāciju vairāk, kad būtu, pie, būtu pieejama reālo projektu kontekstā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Kas ir Samon kungs? Vai jūs vēlaties ko teikt noslēgumam? Paldies, priekšsēdētāji! Vienu minūti jūs rīcība. Esmu gandarīts par to, ka Šis, par šo tematu valda liela mm, vienprātība no visas politisko grupu puses. Varbūt atgriežoties pie trešā un sestā kompromisa grozījuma, jo šorīt pat pirms sanāksmes mēs eh, parlamentu politiskajām grupām eh, esam piedāvājuši jaunu tekstu versiju šiem grozījumiem. Tā, atgriežoties pie Eiropas tautas partijas formulēm, es domāju, ka nebūs grūti panākt kompromisu šai ziņā. Un, un es vēlos arī pateikties komisijai par šiem labajiem jaunumiem, ko viņš šodien paziņo, jo Es tā saprotu, ka zaļā grāmata būs gatava līdz šī gada beigām. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs! Mēs balsosim pirmdien. Tagad pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuve Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējiem tirgumu un procedūras, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgumu. Referents Rengelkungs, viņš ir klāt, lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. I'll, I'll, I'll do this in English, I think. Es runāšu angliski. Runājot par tirgus piekļuvis regulu, ir vairāki principiāli jautājumi, kas virzīšanos tālāk pat laba nedaudz sarežģīja. Es pastāstīšu, kā vērtēt to, ko pat labāk esam saņēmuši un kā es aicinu rīkoties tālāk. Mēs esam saņēmuši diezgan daudz um, teksta priekšlikumu, kas manā skatījumā uh, pārsniedz šīs komitejas kompetences. Un mans sākotnējais ziņojums bija vērsts uh, centrēts uz to, kas ir mūsu kompetencē, un pat labam man būs diezgan sarežģīti vispār uh, pat domāt par iespējamām sarunām, par tiem elementiem ar kolēģiem, kas šādus tekstus ir iesnieguši pārsniedzot IMCO komitejas kompetences. Pilnvars. Otrakārt, daži kolēģi, viens no šiem kolēģiem, kolēģiem sēž pa labi no manas, pa kreisi no manis, vēlas nosūtīt šo priekšlikumu vispār atpakaļ šāda attieksme dažam labam, protams, var būt, tā ir leģitīma, taču tā pilnīgi nesaskan ar manu nostāju. Es absolūti negribu šādi rīkoties un tā ierosinu arī jums nebūt par šādu priekšlikumu. Es nekļūšu pēkšņi nedraudzīgs pret tiem kolēģiem, kuri grib balsot pretēji manam ierosinājumam, taču gribu jums skaidri sacīt, mana nostāja ir atšķirīgi, un tāpēc arī jums neierosinātu šādi rīkoties, noraidīt visu un sūtīt atpakaļ. Runājot pēc būtības par dažām lietām. Kā mēs visi zinām, eh, par šo tematu balsta eh, valda nozīmīgas viedokļa atšķirības starp deputātiem no Francijas un tiem, kas ir no Vācijas. Es drīzāk atbalstu tos, kas mm, ir no Francijas deputāti, Tas nenozīmē to, ka parakstīšu pilnīgi jebkuru viņu priekšlikumu, taču ir vairākas institīvas. Piemēram, par būtiskas eh, savstarpējumības eh, definīciju. Man tā patīk un tā ievarēja mērā uzlabos tekstu. Rafēle, man tiešām žēl, taču viss tavs teksts par eh, ļoti zema līmeņa konkursiem uh, publiskiem iepirkumiem neatnāks, eh, neatgriezīsies šeit tekstā konsekvences apsvērumu dēļ. Esmu gatavs pozitīvi vērtēt visus tos grozījumu priekšlikums, kas grib šo priekšlikumu padarīt konsekventu ar to tekstu par publisko iepirkumu un koncesijām. Un tas nozīmē to, ka par koncesijām būs, ves, koncesijām būs vesela pakotne, ko interreferents grib šeit uh, iekļaut. Un tas uzlabos teksts, un tas ir labi. Tas no manas puses ir gandrīz viss, kas man pat labam bija sakāms, un esmu gatavs uzklausīt kolēģu komentārus. Paldies! Bene, grazie! Paldies, turpina priekšsēdētājs! Paraudzīsimies, kas vēl šeit ir. Ēnu referente Barbara Vēlēra sociālas grupas vārdā. Jā, Engela kungs. Dārgie kolēģi. Ja jūs mm, palasīsiet šos grozījumus, tad jūs redzēsiet, ka mūsu grupē šis temats rada zināmas grūtības. Skaidri gribu jums sacīt, ir zināms. ka ir valstis, kas eh, atbalsta šo direktīvu Francija, Eiropas eh, dienvidu valstis, dažas valsts ziemeļos, bet ir tādas valsts, kas ir skeptiski noskaņots. Es esmu skeptiski noskaņota. mēs eh, te radīsim tādu uh, situāciju, iekļausim tādas prasības, kas nav uh, eh, attaisnojums, piemēram, ar Ķīnu šie solārie paneļi. Taču es domāju, kā ir uh, jārunā par to plenāra sesijā. Publiskie iepirkumi, protams, ir eh, ļoti būtisks temats. Eh, tas eh, mūsu iepriekšējā pakotnē bija iekļauts, tātad arī šeit tas ir svarīgs. Ja, un tas ir īpaši svarīgi sociālie noteikumi, darba ņēmēju aizsardzība, uh, tirzniecības ziņā tas ir ļoti svarīgi. Vai mums nepieciešams šī direktīva vai ne? Atkārtošu, ka mums arī šeit rodas diezgan nopietnas šaubas. Paldies, paldies Barbara. Rīles kundze zaļo vārdā lūdzu. Šeit svarīgi ir ne tik daudz man nostāja, bet drīzāk manas grupas nostāja mēs pieņemam lēmumu balsot pret šo ziņojumu. Mums, mums nemaz nav viedokļu atšķirības. Mēs uzskatām, ka kom, komisijas priekšlikums nav pietiekams, ar to nepietiek, un šīs direktīvas teksts nav labā pieeja. Uh, ir jāizmanto starptautiskā tirzniecības organizācija, es domāju, nav vajadzīgas eh, te citas pilnvars. Mēs nepanāksim eh, publiskā iepirkuma mērķus ar šādu tekstus, un tātad es esmu pret šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Maklāklīns kundze no ECR. Paldies, darbie kolēģi un Engelkungs! Kā jūs visi zināt, es stingri iestājos pret šo priekšlikumu kā tādu. Un es saprotu, ka eh, dažiem kolēģiem arī būs tas jānoraida. Ir grozījumi, kas ierosina noraidīt to, jo ir zinām trūkumi, tātad es balsošu pret šo komisijas pašreizēju priekšlikumu. Tātad varu uzteikt Rīles kundzes priekšlikumu, ka viņi ir gatavi noraidīt komisijas priekšlikumu. Iespējams, ka mūsu argumenti atšķirs, taču galvenā problēma vienotiem tirgum ir saistīta ar sastopāns ar to, ka netiek iekļauti publiskie mm, konkursi, publiskā iepirkuma konkursi eh, trešās valstīs. Es domāju, tas skaitīs, kaitēs mūsu pašu uzņēmējiem, iekšējam tirgum. Ja mēs ierobežojam iespējas piedalīties iepir, publiskajā iepirkumā, uh, tad mēs paši sev kaitējam, un īpaši par ļaunu tas nāk ekonomiskās nestabilitātes apstākļos. Es domāju, ka kolēģi man atbalstīs un svītro šo pāntu. Mēs arī kaut ko liekam klāt septītajā uh, pantā, līgumslēdzēja iestāde ir tiek uzlikti papildi pienākumu, un jau tā viss šis uh, konkursa process ir sarežģīts un mēs vēl tikai pieliekam papildus loku šeit. Man vienkārši nepatīk šis priekšlikums, atklāt sakot, es atvainojos, Frank, bet eh, tas arī pamazām Inte komitejā pieņem spēkā šis viedoklis, ka viss temats ir vienkārši jānoraida. Un komisija jāpievērš uzmanību tam, kā mēs varam uzlabot piekļuvījumu publiskajam iepirkumam. Un esmu priecīga, ka rekomendācijas jau ir pieņemtas starptautiskās tīrniecības komiteja, taču pat labam tas, ko mēs darām, ir ar nepareizu argumentāciju, nepareizā brīdī, un līdz ar to mēs to neatbalstīsim. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Mūsu kolēģis Baldas arī lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu padalīties savās eh, pārdomās vispārīgākās ziņā. Es domāju, ka šodien atšķirības starp dažādajiem skatījumiem eh, ir arvien lielākas. Eh, dārgais Frank, tās viedokļa atšķirības ir tik lielas, ka varētu uzskatīt, ka divas Eiropas runā par eh, dažādiem režīmiem, par um, savstarpējamību konkursos, eh, un visas šīs atšķirības tiešām ir jās, jāsamierina. Saskaņā ar komisijas informāciju, ik gadu mēs zaudējam 12 miljardus eiro, un mēs galvenokārt zaudējam tajās nozarēs, kurās mēs bijām cenlauži, dzelzceļš un būvniecība. Ja grozīt zināmas apstākļus, varētu rā, izveidot 100 tūkstoši jaunu darba vietu. Ķīnieši kopš 2003. gada ir iekļaujuši klauzulas ar iekšējo, ar vietējo darbinieku spēkiem vai materiāli. Tātad uh, Ķīnā mums nekas labs e, nav gaidāms, tiek izvirzīts prasības, lai tas viss būtu vietējs. Amerikāņi Te es nerunāju par vienu mazu protekcionistisku vai konservatīvu valsti. Nē, ir runa par ASV. American Recovery and Reinvestment Act. Šis likums tur ir pieņemts e, šādi stiprinot protekcionistiskus pasākums. Uh, amerikāņi šādi pieprasa zināmas eh, prasības, lai tā tad būtu vietējās izaivielas vai vietējais darba spēks, tas pats attiec uz Brazīliju. Uh, Un tad viņi saka, jā, jūs, uh, viņi tā tad izvirza visādas prasības, jā, lai tas būtu vietēji, bet mēs nē, ja vēlaties uh, eksportē, importēt produktus, kas uh, eksportēt, importēt produktu šeit, kas nākuši no jums, tad uz priekšu. Bet mēs neizvirzām prasības. Te ir runa par nacionālajām interesēm, bet nav runa par Eiropas interesēm. Ir taču dalībvalsts, kas uzskata, ka viss risinās notiek ļoti labi un ka var turpināt tā kā līdz šim. Nē, bet tā taču nav. Tātad runāšu pēc būtības. Sestais pāns. Ir iesniegt dažādi grozījumi. Un to mērķis ir svītrot sesto pantu. Bet, Frank, es saprotu, te runa par regulu, tātad uh, eh, ierobežam lielāk nekā direktīva. Tātad tas um, ir jāievēro stingrāk. Jā, uh, varas iestādes pieprasa, un mēs uh, pieņemam lēmumu, ka trešās valsts nevar piedalīties publiskajā iepirkumā. Uh, tad, ja par 50% ir lielāk, tad, ja vērtība ir 50% no globālās vērtības, tad vai tas ir protekcionistisks pasākums? Es domāju, tas ir minimums. Tas ir minimums, ja mēs vēlamies garantēt uh, minimālu ilgspējīgu attīstību, jo tas taču ir princips, par ko cīnāmies - ilgspējīga attīstība. Šim principam jātiec arī uz tām, tiem uzņēmumiem, kas vēlas strādāt pie mums. Mēs uh, izvirzām prasības attiecībā uz vides aizsardzību, visādi cits prasības eh, mūsu uzņēmumiem, bet trešo valsts uzņēmumiem nekāda prasība nav. Es gribu sacīt, ka tas nebūtu, nebūtu pret brīvās tirzniecības nolīgumu vai pret eh, godīgu tirzniecības principu ievērošanu. Jā, mēs esam gatavi pavērst savu tirgu, taču mēs konstatējam, ka krīzes apstākļos citas valstis, piemēram, Brika valstis, slēdz savus tirgus, bet mēs esam gatavi visu pavērt. Nu, svītrosim 6. pāntu, 7. pāntu, svītrosim visu, izējot no tā principa, ka mums ir jāievēro brīvais tirgus. Šeit par to šodien nav runa gluži otrādi Eiropa ir nonākusi ļoti grūtā situācijā. Runājot par septīto pāntu, priekšlikumi, kas ir neparasti zemām cenām. Es iesniedzu grozījumu saskaņā ar kuru attiecīgam ekonomis, ekonomiskā operatoram ir jāpaskaidro, ka eh, viņa cena ir vismaz par 20% mazāk nekā eh, vidējais rādītājs. Tā ir birokrātiska procedūra, kas iespējams samazina konkurētspēju uzņēmumu starpā. Taču katreiz, kad mēs pieprādām, pieprasām lielāku caurskatāmību, tad uh, tiek atbildēts, ka šī procedūra pārāk sarežģīta uzņēmumiem. Kā tad mēs labi varam īstenot darbu un pamatoties uz kuru dokumentu mēs varētu īstenot šo darbu? Mērķis ir nodrošināt pilnīgu tirgus caurskatāmību un piemērot uh, savstarpējumības principu, tad, ja mēs uh, aizsargājam uh, sevi, mēs neuzskatām, ka labākais risinājums ir būt pavārtam pilnīgi visam. Es domāju, ka ir, te ir vērts uh, šo temats skatīt dziļāk. Jā, tas ir tikai atzinums, taču Eiropas Savienībai ir sev jāpiešķir tāds instruments, kas nodrošina uh, nediskrimināciju un tirgus caurskatāmību un citas mums vispār zināmos principus. Paldies. Paldies, pirms dod vārdu komisijas pārstāvim. Es ceru, ka jūs precizēties, kurš no jums uzstāsies. Uh, Mēs esam ieguši nedaudz laika, un arī es no savas puses, Frank, vēlos pastāstīt par savu viedokli par šo tēmatu, jo šis temats man interesē jo īpaši. Nevēlos atsevišķi runāt par manas iesniegtiem grozījumiem. Es vienkārši no savu veidu kultūras viedokļa gribu ko pastāstīt. Es domāju, ka mums visiem neatkarīgi no paredzētā risinājuma, ir, jānos, ir jānodrošina tirgus caurskatāmību. Taču, ja tiek noraidīti zināmi griezti, piemēram, vai standarti, darba ņēmēja tiesības, piemēram, es nedomāju par konkrētajiem standartiem katrā atsevišķie uzņēmumā. Bet tad, ja mēs nevaram pamatoties uz uh, savstarpējumības principus uh, dažādo valstu starpā, tad uh, šī nedrošība var izraisīt zināmu kropļojumu tirgo, jo tad nebūs uh, vienādi konkurences noteikumi, bet tieši tas taču ir mūsu mērķis. Tāpēc mēs esam gatavi atstāt zināmu manevru tālpu. Uh, visiem tiem, kas vēlas piedalīties tirgu, taču nevar noliegt taču mūsu pašu pārliecību, ja nav vienlīdzīgi apstākļi, tad, um, protams, arī tirgus uh, tiek kropļos, kropļots. Man savstarpējums princips ir ļoti svarīgs, taču tas arī liek mums izdarīt zināmas izvēles. Ja mēs kaut ko vienu izvēlamies, tad mēs sakām nē citiem. Man ir svarīgi, lai apstākļi būtu vienādi. Tātad eh, tās ir attiecības ar Eiropu un pārējām valstīm, taču tas attiec arī uz eh, apstākļiem pašas Eiropas Savienības ietveros. Es domāju, par šo tēmatu mums vēl būs iespēja runāt eh, nākošo mēnešu laikā. Protams, tas ir padziļināt debašu vērts, pat labam mūsu komitejā šāds debats nevar noriti, norisināties, tomēr šis temats ir ļoti svarīgs un to nedrīkst eh, vērtēt par zemu. Paldies, Vēlers kundze. Pavisam īsts komentārs no manas puses. Pēc eh, šī kaismīgā direktīvas uh, Eh, aizstāvēšanas eh, argumenti. Ja jums ir taisnība, ja situācija Eiropā ir tāda, kā jūs to aprakstāt, tad Vācijai nebūtu nekādas iespējas pārdot savus automobiļus trešajās valstīs. Mm, ekonomikās, ar, kas labi attīstās, brikvalstīs, un katrā ziņā mēs nevarētu eksportēt savus ķīmiskos produktus un automobiļus Ķīnā. Taču tas fakts, ka Vācijā un rūpnieciski attīstītajās valstīs darbs tiek īstenots kādā vienā veidā, tad jāsaka, tas uh, neatbilst jūsu aprakstītajai situācijai. Ja būtu tā, kā jūs sakāt, tad Vācijā tā būtu negatīva izaugsme, jeb lejups līdzi. Es piekrītu Vēlers kundzei uh, komisijas uh, paustajiem, paustie dati ir kārtīgi jāpārbauda, jo var būt atšķirīgi dati par piekļuvu trešām valstīm vai Eiropas publisko iepirkumu domāju, ka ir eh, daži labi priekšlikumi, taču vai jāpieņem vēl tālāks priekšlikums? Mums taču ir jau koncesijas dokuments, eh, publiskā iepirkuma regulējums. Es domāju, ka mums ir jāstrādā tā ietvar ietvaros, eh, tās direktīvas ietvaros, kas jau pastāv. Es domāju, ka citādi mēs te pārspilējam. ja Eiropas uzņēmumiem ir jāievēro darba tiesības, tad es domāju, to pašu mēs varam prasīt arī no trešām valstīm. Švābkungs. Paldies. Es jau esmu runājis ar Baldasāras kungu mm, citā kontekstā par šo svarīgo jautājumu. Un jūs kā Itālijas deputāts šo jautājumu labi pazīstat. Ekonomikas attīstība Eiropā ir jānoliek uz uh, pareizā pozitīvas attīstības ceļa. Mums dalībvalstīs un reģionos ir atšķirīga pieredze. Uh, atšķirīga atkarībā no mūsu izcelsmes valsts mums ir atšķirīga pieredze. Situācija taču nav visur vienāda tāda kā manā reģionā. Kaut gan, protams, būtu tendence uzskatīties šādi man tā šistu. Es domāju, ka ir reģioni, kas zinām apsvērumu dēļ, tos, protams, ir vēlas papētīt, e, šajos apstākļos e, jūtas labāk un ir citi, kuriem klājas sliktāk. Piemēram, Ķīnā Itālija ļoti labi var pārdot savus uzvalkus. Un arī Vācijas pārstāvis var izvirzīt līdzīgus argumentus, ka cita apsvērumu dēļ kāda preci ļoti labi tiek tirgota Ķīnā. Mums ir jāstrādā mūsu Uh, pilsoņu interesēs, lai gūtu labumu no globalizācijas, tā lai rastu risinājums. Nav vērts tikai sūdzēties par globalizāciju. Uh, Engela kungs uh, arī nāca klēra labiem priekšlikumiem, un es domāju, te viss nebūtu noliedzams. Paldies, paldies, Sāras kungs. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs. Protams, negribu te monopolizēt uzstāšanos. Paldies, ka pastāstījāt mums par Itālijas interesi taču no manas puses nav runa tikai par Itālijas interešu aizsardzību. Vēlērs kundze, mēs te nerunājam par eksportu, mēs runājam par konkrētu nozare, publiskais iepirkums. Un to es šeit gribu uzsvērt. Un mēs te, protams, varam runāt uh, par atšķirībām starp Vāciju un Itāliju, taču es runāju te kā Eiropietis. Mana valsts miljardiem eiro eksportē uh, ir runa par automobīļiem, par informa, informatīvajiem iekārtēm. Mēs te neierobežojamies, neaprobežojamies tikai ar apaviem vai ar uh, uzvalkiem. Te ir runa par iekšēju tirgu, par tā struktūru līdz ar to kopainai jābūt ir pilnīgākai. Mēs nevaram izvirzīt prasības uh, mūsu tirgiem, ja tās valsts, uz kurām mēs uh, eksportējam, var sadusmoties un ierobežot mūsu preču piekļuvi viņu tirgū. Ja es saku, ka Ķīnā izvir, pret mūsu rūpniekiem izvirzītās prasības ir tādas vai tādas, tad tas ir nopietni jāņem vērā. Ja uh, Um, Vācijas uzņēmums būvēs ceļus Ķīnā, tad tam ir jā, jāpakļauj zināmām prasībām, ko pret to Ķīna izvirza. Līdz ar to mēs varam gaidīt, uh, ka šādi pati notiktu arī Eiropā, jo princips, princips ir savstarpējumības princips. Savstarpējumība ir būtībā cieņas jautājums. Jo citādi tad nepie kā labi mēs nenonāksim komisiju lūdzu. Much, Liels paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu tirzniecības ģenerāla direktorātu. Es domāju, ka Baldasāres kungas sniegtā analīze par pašreizējo situāciju ir ļoti tuva komisijas analīzē, ko tā veids pirms uh, nācām klajā ar šādu priekšlikumu. Nu jau vairākus gadus mēs konstatējam, ka ir tāda situācija, ka mums ir lielas grūtības, pat tad, ja notiek aktīvas sarunas ar mūsu tirzniecības partneriem, lai viņi veiktu kādus pasākums attiecībā uz publiskiem iepirkumiem. Un jautājums bija tāds, kādēļ tad tas tā ir? Un iemesls ir šāds mūsu atziņai, ko mēs arī dzirdam no mūsu tirzniecības partneriem. Mēs saprotam, ka Uh, jūsu uzņēmumiem ir problēma iekļūt mūsu tirgu, bet mūsu uzņēmumi nesūdzas par piekļuvu Eiropas tirgumu. Tas nozīmē, ka kādēļ tad mums jāved sarunas, ja mūsu uzņēmumi ir apvienot ar pašreizējo situāciju. Un līdz ar to viņam nav nekādu stimulu vēst ar mums sarunas. Un tāda ir tā, un tagad mēs mēģinām mainīt šo situāciju, šo dinamiku, izvairoties no otra galējā risinājuma, proti tirgus slēgšanas. Mēs īstenojam tādu skaidru pieju. Mēs, jā, runājam par problēmām, nevajag runāt par problēmām, kādas nepastāv, jo arī uz, Eiropas uzņēmumi ļoti veiksmīgi darbojas noteiktos tirgos, bet šā priekšlikuma mērķis ir um, darboties ar tām valstīm, kur Eiropas uzņēmumi uh, tiek pastāvīgi diskriminēti. Mēs uh, necenšamies radīt problēmas tur, kur to šobrīd nav. Eiropai nav, ja Eiropai nav piekļuvis problēma, tad šīs instruments uz tādiem gadījumiem neatiecas, jo nav jau nekādas uh, sankcijas paredzētas, jo tās varētu izvairī, izrost, izraisīt tirgus slēgšanu mēs jau esam uh, izdarījuši lielu piekāpšanos šobrīd, norādot, ka šie tie, šos tirgus joprojām paliks atvērts attiecīgajām, attiecīgo valstu uzņēmumiem. Un tagad vēl par vienu jautājumu, kas atskan un atskan uh, atkārtot šajās debatēs. Kādas tad ir pašreizējie noteikumi Eiropā par piekļuvi uh, sabiedrisko iepirkumu tirgumu? Uh, Eiropas parlaments eh, arī veica ietekmes novērtējumu, bet šis jautājums netika analizēts. Ja mēs lūkojamies par uh, ārzemju uzņēmumu piekļuvi, tad ir jādomā arī par filiālēm, kas darbojas Eiropā. Šobrīd šādas filiāles uh, ir pārņēmuši 40% publisko iepirkumu tirgus. Protams, tā situācija it kā nav slikta, bet ja mēs paskatāmies par, uz citām valstīm, kas pastāvīgi slēdz savus tirgus, ja mēs pal, ieklausāmies, ko saka Eiropas uh, tirzniecības kamera par to, ka Ķīna arvien vairāk noslēdz savu tirgu mūsu uzņēmumiem. Un uh, Arī citas valstis krīzes apstākļos pastāvīgs eh, arvien vairāk noslēdz savus tirgus, un mēs vai nu varam izlikties neko neredzām, vai arī mm, rast instrumentus, lai dotu stimulu mūsu eh, sarunu partneriem, sarunu veišanai, lai viņi saprastu, ka šī brīvā piekļuva mūsu tirguma arī nav bez nosacījumiem. Uh, un pa, pati par sevi saprotam. Ja mēs konstatējam nopietnus diskriminācijas gadījumus pret mūsu uzņēmumiem, tad mums būs instrumenti, ko mēs varēsim lietot, lai šo situāciju sakārtotu. Bet mēs jau nevērsīsim šos instrumentus pret tiem, pret tām valstīm, kuras nediskriminē mūsu uzņēmums. Tātad šis instruments neatieksies automātiski uz visām pasaules valstīm. Nē, šis instruments ir izveidots tā, lai to izmantot pret valstīm, kuras nopietni rupji diskriminē Eiropas uzņēmumus. Protams, mūsu liktenis tagad ir referenta ziņā un uh, viss ir atkarīgs no tā, kā viņš uh, rīkosies ar iesniegtajiem grozījumiem. Mēs esam gatavi ar viņu sadarboties, bet runājot par situācijas analīzi, šeit ir problēma. Mēs ierosinām vienu risinājumu, un uh, patiesībā lielākās bažas, kas šobrīd ir, ir tādas, ka ir tomēr daudzi, kas vēl neapzinās problēmas pastāvēšanu un neapzinās to, ka šī problēma ar vienu samilst bet esam gatavi sadarboties ar referentu un citiem deputātiem. Ir jau izskanējušas daudzas interesantas idejas, pie kā mēs varētu strādāt. Bet es uh, šobrīd uh, garāk nerunāšu, neiedziļināšos detaļās šobrīd, jo par tiem arī nebija runa. Par tām nebija runa arī diskusijā. Paldies. Tagad vārds Frankam. Paldies. Uh, runāšu uh, uzrunāšu itāliešu kolēģus un runāšu itāļu valodā līdz ar to. Kolēģi, gribēju teikt, no mana viedokļa viss, kas izskanēja, ir tiešām pamatots, bet tam nav nekāda sakara ar šīs dienas debatēm. Eiropas uzņēmumi ārvalstīs uh, publiskā iepirkuma konkursos parasti saskaras ar, tu, ar cēnas problēmām, ar uh, to, ka tie nav pietiekami konkurētspējīgi šajos tirgos, un tas mūs nostāda neizdevīgā situācijā, bet citos gadījumos ķīnieši, brēzi, brazīlieši, amerikāņi vai krievi, ja tie, ja šīs valstis nolēmja īstenot uh, politika, kas atbalsta vietējos uzņēmumus, vietējos pirk, iepirkumus, tad nu, tā ir šo valstu nacionālā politika. Bet mūs, mēs neesam vienota nācija, eh, Eiropas Savienībā ir vienota politika, bet uh, Eiropas Savienībā katra valsts rūpējas par savu interešu aizsardzību aizsardzību. Līdz ar to vācieši, itāļi vai briti domās pirmkārt par, par uh, savas valsts atpazīstamību Ķīnā, pat ja tas nāktu par sliktu, teiksim, Zviedriem vai Spāņiem. Tāda, nu, tā situācija Eiropā ir, tāda ir reālā politika. Es domāju, ka šāds mūsu atzinums šeit neko nemainīs. Es ierosinu tādu skatījumu, tādu pieeju, kas, manuprāt, joprojām ir aktuāla. runājot par to, vai mums ir nepieciešams vai nav nepieciešams noteikt ierobežojumus, pieņemot šo dokumentu. Manuprāt, visi šie jautājumi ir jāatrisina sarunās un jāatrisina slēdzot publiskā iepirkuma līgumus un īstenojot Eiropas Savienīgai stingrāku nostāju starptautiskajā arēnā, cenšoties panākt reāls uzlabojums. Un es domāju, ka šīs regulas pieņemšana neko nemainīs. Atceros, ka šis, eh, kad šis regulas eh, projekts parādījās, notika darba brokastis, un šīs komitejas priekšsēdētājs Malkoms Harbors vienā brīdī uh, ieminējās par, uh, par to, ka varbūt esot kādi 30 gadījumi, 30 lietas gadā, uz ko šīs dokuments varētu attiekties. Tātad nevar teikt, ka šis būs tāds universāls risinājums visām problēmām, bet nu tagad šis priekšlikums ir mūsu priekšā un mēs cenšamies to uh, tā virzīt uz priekšu, lai izvairītos no pārmērībām, lai nebūtu negatīva ietekme uz sabiedrisko iepirkumu uh, Uh, līgumiem, un tas mums arī ir tā jāturpina. Bet tā kā mūsu komiteja sniedz tikai atzinumu šajā gadījumā, un uh, Inta komiteja un referents uh, šai komitejā arī īpaši netic tam, ka šis dokuments varēs atrisināt šīs problēmas, nu, tad mēs tā arī strādājam. Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs pie šā jautājuma atgriezīsimies vēlāk. Es vēlētu būtu vēlējies iedrošināt mūsu vācu kolēģus, gribām teikt, ka nav jau nekādas konkurences starp vāciešiem un itāļiem šajā gadījumā. Bet uh, Ja es būtu iedomājies, ka mani izteikumi radīs kaut kādus pārpratums, tad vispār būtu labāk klusējis un neko nebūtu teicis. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir uh, um, Korācas bildes kundzes atzinums par pārtikas krīzi, krāpšanu pārtikas aprits jomā un tās kontroli. Paldies, kolēģi! ir runa par uh, uzticības atgūšanu iekšējā pārtikas tirgu Eiropas Savienībā pēc zirga gaļas skandāla. Daudzi mūsu līdzpilsoņi ir uztraukušies un uh, patiesībā vēlas, lai uh, tiktu slēgtas robežas gaļas aprite Eiropas Savienībā, jo ir zudusi viņu uzticība um, uh, šādām pārtikas piegādēm no citām valstīm, jo cilvēki vairs nezina, ko viņi ēd patiesībā. Mans ierosinājums nebūtu pieņemt atkal jaunas tiesību aktus, bet nodrošināt godīgus spēles noteikumus Eiropā, nodrošinot to, ka mūsu pārtikas nekaitīguma standarti, kas ir labākie pasaulē, tiešām tiek īstenoti dzīvē. Es vēlējos pateikties komisijai par to, ka agrā brīdinājuma sistēma eh, darbojās ļoti labi, un arī e, dalību valstu atbildīgo iestāžu sadarbība bija veiksmīga. Komisija ātri rīkojās, īsā laikā veica lielu skaitu DNS testu. Un um, arī tika paskaidrots, ka nav jau runa par pārtikas nekaitīgumu šajā gadījumā, bet par nepareizu marķējumu. Šī krīze bija saistīta ar maldinošu pārtikas marķējumu. Uh, ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi zinātu, ko satur tā pārtika, ko viņi pērk, un lai viņi varētu izdarīt brīvu izvēli. Mums ir jāatjauno patērētāju uzticība, viņi jāiedrošina. Un uh, ir daudz skaidrāk uh, jā, jānosaka uh, normas par pārbaudēm un kontroli Līdz šim ir runa tikai par apdraudējumiem eh, sabiedrības veselībai, kad, eh, kas ir eh, atrunāti tiesību aktos, bet ir jārunā arī par krāpšanas gadījumiem. Tāpat, kad mēs strādājām pie pārtiks marķējuma tiesību aktiem, mēs iestrādājām to, ka ir uh, obligāti jāmarķē visa veida gaļa. Un tagad komisijas ziņā ir pieņemta uh, izpildu iztenošanas aktus, lai uh, šīs normas ieviestu dzīvē un lai novērstu jebkādu krāpšanos. Bet tomēr mums ir jāuzlabo arī atklātība un izsekojamība sarežģītajā pārtikas uh, piegāžu ķēdē, kas ietver vairākas dalību valstis. Uh, Tādēļ es arī gaidu komisijas ietekmes eh, novērtējumu par gaļas eh, marķēšanas eh, brīvprātīgajiem pasākumiem, un es rosinātu pārtikas ķēdes dalībniekus arī brīvprātīgi norādīt pārtiks izcelsmi. Tāpat jau jautājums ir par to, vai ir jānorāda gaļas izcelsme arī tad, ja tā ir tikai viens elements sarežģītākā pārtikas produktā. Es domāju, ka tas būtu pārāk sarežģīti un nereāli, ja būtu jānorāda visu izēvielu izcelsme Tas nozīmē, ka no tirgus tiktu izspiesti uh, mazākie ražotāji. Es zinu, ka šajā jautājumā man ir domstarpības ar citiem kolēģiem. Vēl viens jautājums ir ļoti svarīgs, proti par sankcijām. Šobrīd mūsu sankcijas ir bezzobainas. Uh, jo. Uh, risks un krāpšanas peļņa, e, krāpšanas rezultātā gūtā peļņa nekad nedrīkstētu būt lielāka par e, draudošajām sankcijām. Ir jābūt tādām sankcijām, kas tiešām attur no pārkāpumu izdarīšanas. Ir jābūt samērīgām sankcijām par maldinošu marķējumu, lai aizsargātu patērētāju intereses. Uh, Šīs jautājums būtu jārisina arī nacionālā līmenī, domājot par likumu labāku īstenošanu un uzlabojot arī sadarbības starp pārtiks drošības iestādēm visā Eiropas Savienībā. Uh, arī uh, uh, mēs palūkojāmies uz tiesu praksi dalību valstīs un konstatējam, ka tikai daži šādi krāpšanas gadījumi ir nonākuši tiesā. Varbūt būtu jāvēršās pie prokuratūras un pārtiks drošības iestādēm uh, aktīvāk cīnīties pret krāpšanas gadījumiem uh, pārtiks piegāžu ķēdē, varbūt ir jāuzlabo izglītība, jāskaidro vairāk šīs problēmas, jāceļ sabiedrības apziņas līmenis. Eh, kolēģis ar lielu interesi uzklausīšu kolēģu un ēnu referentu teikto un gribu atgādināt, ka grozījuma termiņš ir rīt. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdiena un es domāju, ka būtu jārunā arī par privātajiem marķējumiem eh, lielveikalos, jo eh, te arī bija šis elements arī parādījās uh, zirgu gaļas skandāla kontekstā varbūt jāpaskatās, vai šīs privātais marķējums sniedz pareizu informāciju, pareizu uh, garantiju līmeni. Paldies priekšsēdētāji, es labprāt sadarbošos ar kolēģiem. Grazie. <clears throat> Paldies. Un uh, es tiešām varu tikai apstiprināt to, ka grozījumu uh, iesniegšanas termiņš ir 27. septembris pusdienlaiks. Un eh, tā kā referenti vēlas uzzināt kolēģi domas, tad pirmajam došu vārdu Vēlērs kundzei. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Godātie kolēģi. E, droši vien, ka ir pat labi, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdienas pusdienlaiks. Tas, protams, ir ļoti īss brīdis, un lielākā daļa no mums šovakar dodas mājās. Un tomēr labums šim termiņam ir tāds, ka um, Mēs jau ilgu laiku iepriekš vienojāmies par to, ka atbildīgā komiteja būs NV komiteja. Mēs vēlējāmies varbūt par marķējumu būt atbildīgā komiteja un daudz par to runājām, bet NV komiteja ir atbildīgā. E, tiešām vajadzētu runāt par Eiropas iedzīvotāju veselību. Un, lai panāktu labāku pārtiks drošības aizsardzību, mums ir nepieciešami jauni tiesību akti. Tas ir jautājums arī par lauksaimnieku, par lauksaimniecību, tas ir jautājums par, par palīdzības sniegšanu ārpus Eiropas Savienības un līdzīgi. Īpaši mazie zemnieki ir ļoti lielā riska zonā. Un eh, šādiem skandāliem izplatoties tieši mazie zemnieki tiek eh, piemeklēti vissmagāk. Protams, svarīgākais ir caurskatāmība. Ne jau tikai tāpēc, ka patērētājiem tā ir svarīga, bet arī tāpēc, ka ražotājiem ir jāizvairās eh, no tā, lai viņus varētu krāpt piegādātāji. Šeit jau izskanēja, ka Ehm, tas zirga gaļas skandāls bija krāpniecības skandāls un nevis veselības skandāls. Ja krāpniecība ir novedusi pie maldināšanas, tad eh, mēs nepanāksim neko ar caurskatāmību un ar brīvprātības pasākumu ieviešanu. Mums tiešām vajadzētu nosaukt tos, kur ir pārkāpuši noteikums, bet eh, To mēs nepanāksim tikai un vienīgi ar vainīgo nosaukšanu vārdā publiski, tam ir nepieciešama adekvāta uzraudzība. <clears throat> Pie tam šai uzraudzībai un kontrolē ir jānotiek regulāri. Un vajadzētu sīkāk izsakot arī pārobežu krāpniecību. Gaļa šobrīd ceļo no īrijas uz Slovākiju, pēc tam uz Rumāniju un pēc tam vēl uz Eiropas dienvidiem un bieži vien eh, nomainās arī produkta vai pusfabrikāta marķējums, un izsakot, kas tad ir izcelsmes valsts, nav nemaz tik viegli. Mums eh, vajadzētu palīdzēt patērētājiem tikt pasargātiem no krāpniecības, jo visiem šādiem pārvietojumu ķēdēs eh, katrā posmā var parādīties spekulatīvas intereses. Tirgus, eh, saka, tirgus noteikumu sakārtošana var attiekties arī uz pārtiks produktiem, un tas ir tikai un vienīgi adekvāti. Tas palīdzēs mums eh, saglabāt savu seju, un eh, tas palīdzēs mums sakārtot jautājumu ne tikai ar pārtiks produktiem, bet arī ar lauksaimniecības zemi ir ļoti svarīgi, lai mēs zinātu, kas ir šo incidentu vaininieki. Šeit jau izskanēja caurskatāmība un eh, tādā ziņā pilnībā piekrīt. Tas ir svarīgi. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Kacima Kakas kungs liberāļu vārdā. Paldies, prieksēdētāja kungs! Pēdējā laikā mums ir bijuši vairāki pārtikas skandāli, kas ir stipri ietekmējuši uh, patērētāju uzticēšanos. Trešajā gadā bija mutes un nagu sērga, bez tam ir bijusi vairākas putnu gripas un cūku gripas gadījumi, un patērētāji šobrīd patiešām neusticās pārtiks ražotājiem. Šā iemesla dēļ mēs eh, ar ļoti lielu prieku atbalstam atzinumu, ko ir sagatavojusi referente Kuratsa Biltskundze. Marķējums, jā, tas ir visa pamatā, bet eh, varbūt mēs varētu daudz striktāk izteikties par sankciju un sodu pasākumiem. Jo es tiešām uzskatu, ka šādiem pārkāpumiem un krāpniecībai ir paredzēts pietiekami smags sots. Varbūt eh, var pievienoties Vēlers kundzes teiktajam NV komiteja ir atbildīgā, bet eh, mēs varētu tomēr striktāk iestāties par sankcijām. Īpaši tajos gadījumos, ja kāds ir izvairījies no obligātajām kontrolēm un analīzēm. Eiropā mums ir ļoti laba pieredze ar brīvprātīgā marķējuma ideju, bet, lai brīvprātīgi darbotos, tam ir, nepieciešams, eh, tam ir nepieciešama uzticēšanās, un šobrīd tā ir iedrakāta. Kontrolas darbotos labāk. Piekrīt arī tam, ko jūs teicāt par jaunnoslēgtajiem un, jauno, un tiem, kur vēl tikai tiks noslēgti tirdzniecības līgumiem jo sadarbojoties un tirgojoties ar tādiem pasaules reģioniem, kuros e, pārtiks kontrols kritērija ir savādāka, ir ļoti svarīgi uzsvērt to, kas mums ir svarīgi. 2008. gadā Ķīnā bija milzīgs pārtiks drošības skandāls. Piens Ķīnā bija sajaukts ar melanīnu. E, mēs esam piedzīvojuši arī zemeņu skandālu Eiropā, un ir svarīgi runāt par preventīviem pasākumiem un profilaks pasākumiem, un tam, protams, ir nepieciešams kontrolas. Jā, ir jābūt paredzētām sankcijām, ja kontrole atklājas kritērija neizpilda. Un tomēr mums ir jādara daudz vairāk, lai krāpniecība vai eh, pārtikas eh, pārkāpumi vispār neiestātos. Uzskatām, ka iekšējā tirgu šiem kontrolēm ir jābūt daudz efektīvākam. Prieksēdētājs. Vairāk neviens nevēlas izteikties. Ā, nē, Rīls kundz lūdzu. Jā, paldies. Izklausījās, ka jūs nevēlējāties man dot vārdu, bet nu labi, pie tā dziļāk vairs nepakavēšos. Uh, Iespējams, ka jūs eh, mūs pieskaitat eh, sociālistu grupai, bet mēs neesam nekādi sociālisti. Nē, nē, nē, es jūs redzēju, es jūs redzēju, saka priekšsēdētāja kungs. Rīls kundz turpina. Atšķirībā no Vēlērs kundzes, es domāju, ka mēs šeit īpaši neuz, mēs neesam pietiekami daudz uzsvēruši caurskatāmības aspektu. Piekrīt 4., 5. un 6. punktiem. Protams, kontrolas, caurskatāmība, brīvprātība, tas viss ir ļoti svarīgi. Uh, Tātad, kā jau teicu, 4., 5. un 6. mūsu politiskajā grupā ir pieņemami, bet 1., 2. un 3. nē. Brīvprātības princips nedarbojas. Mums ir nepieciešama daudz lielāka caurskatāmība, un mēs nepanāksim to tikai un vienīgi uz brīvprātību balstoties. Ja kaut kas tiek importēts no Ķīnas, es gribu zināt, kas ir šajos produktos, ja es to dodu saviem bērniem. Mēs neredzam, kur pārtiks produkts ir ticis pārstrādāts un pat ražots. Tas attiecās arī uz gaļas izstrādājumiem. Mums ir nepieciešams adekvāts marķējums. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut, ka pārtikas produkts nāk no 17 dažādām eh, piegādātāju valstīm, piemēram, kas ir pricā. Uh, ja es e, nopērku kādu pārtiks produktu, es gribu zināt, kas tajā ir iekšā un no kurienes nāk sastāvdaļas. Mums e, ir jābeidz e, tā saucamā krāpnieciskā marķējuma prakse. Marķējumam ir jābūt skaidram un ir jābūt zināmam, kam tad tur ir jābūt. Diemžēl grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau rīt, bet mēs nevarēsim to atbalstīt, jo e, tas mūs neapmierina 1, 2 un 3 punktā. Prieksēdētājs turpina. Bielankungs lūdzu. Bielankungs, e, viņam noteikti nepatiks, ka es viņu sajaucu ar sociālistiem. Bielankungs turpina. Nē, nē, es tiešām nepiedaru sociālistu grupai. Laika mums nav daudz. Protams, mēs visi, mums visiem uh, atmiņā pavisam uh, gaišā atmiņā ir zirgu gaļas skandāls, bet um, tas tikai parādīja, cik problēma ir samilzusi. Koracas Bils kundze jau ir nākus klajā ar vairākiem ierosinājumiem, īpaši tiem, kas attiecās ar dažādu noteikumu kopumu īstenošanu pārtiks kontrolēs Eiropas līmenī. Atbalsta ideja arī ar labāku izsekojamību pārtiks produktiem un arī par labāku šo noteikumu īstenošanu dzīvē. Vēlētos, lai būtu labāka sadarbība starp dalību valstu sanitārajām iestādēm, jo šāda veida ciešāka sadarbība varētu labāk uzrādīt eh, vājos punktus pārtiks drošībā. Runājot par kontrolēm, tās vajadzētu stiprināt, es pat gribētu teikt, organizēt labāk. No klienta viedokļa raugoties, no patērētāja viedokļa raugoties, man ir viens jautājums. Lasot sastāvdaļu sarakstu, vai tiešām visi saprot, vai visi, kuri lasa, uh, sastāvdaļas saprot, kā ik viena no tām ietekmē mūsu veselību, domāju, ka ir ļoti daudz krāpniecisku momentu piegādes ķēdē, bet eh, patērētājiem vajadzētu apzināties, ka tā tas ir, un ja mēs to izskaust, tas ietekmētu arī uzticēšanos. Priekšsēdētājs, paldies! Kurācas um, mm, mm, komisijas pārstāvi. Paldies, es runāšu angļu valodā. Nē, tomēr itāliski. Nē, tomēr angļu valodā. Jā, tiešām 107 regula tajā, eh, kurā tiek atrunāti pārtikas drošības jautājumi, tajā nav atrunāts krāpniecības jautājums. Uh, Tomēr eh, tas nenozīmē, ka komisija neko nedara, lai šo ļoti izplatīto fenomenu apkarotu. Ļoti būtisks eh, lauksaimniecības sakārtošanas stūrakmens ir prasība dalību valstīm pārbaudīt eh, pārtikas ražošanas ķēdīti, neatkarīgi no tā, vai ir aizdomas par krāpniecību vai nē. Tas nozīmē, ka ik viens pārtiks ražotājs un piegādātājs regulāri tiek pakļauts dažādām kontrolēm, ik viens, kas ir iekļauts pārtiks pārstrābē. Un dalību valstīm ir jārīkojas, ja ir potenciāli iespējams ekonomiski paredzams krāpniecības gadījums. Un eh, šis ietvars ļoti veiksmīgi iedarbojās arī zirga gaļas skandālā. skandālā. Un eh, tas bija, starp, tas bija pārobežu skandāls, bet eh, komisija vēlētos uzsvērt to, ka ir nepieciešama, protams, harmonizēta pārtikas def definīcija, pārtiks krāpniecības definīcija, bet eh, daudzās dalību valstīs jau tas ir likumdošanā paredzēts, un tam ir paredzēts arī sankcijas. Ko šobrīd dara komisija? Vēl ārpus eh, kontroļa stiprināšanas eh, komisija vēlas redzēt, ka stiprināt, stiprināts metožu kopums, ar ko palielināt dalību valstu iespēju vairāk kontrolēt um, šo situāciju, un dalību valstīm ir iespējams savos uh, pārtikas uzraudzības plānos runāt par konkrētām kontrolēm, kuras būtu vērstas uz pārkāpumiem pārtikas uh, pārstrādes ķēdes posmos. Dalību valstīm ir jānodrošina, lai ik viens pārtikas ražošanas ķēdes posms tiktu pārbaudīts. Otrs ļoti svarīgs priekšlikuma izmaiņu punkts ir saistīts ar sodiem. Tas jau šeit vairākas reizes izskanēja. Ir ļoti specifisks teikums, kas parādās visos komisijas priekšlikumos, un dalību valstīm ir jāparedz e, naudas sots. Naudas sots, kurš vismaz ir tikpat liela apmēra kā krāpniecības rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi. Dalību valstīm nosakot šo soda naudu ir jābūt skaidrs zināmam, cik daudz naudas krāpnieciskās darbības rezultātā ir ieguvis noziedznieks. Cita aspekta, pie kuriem komisija šobrīd strādā vēl bez likumdošanas noteikumu sakārtošanas, komisija strādā pie pretkrāpniecisko pasākumu kopuma izveidošanas. Proti šobrīd tiek strādāts pie pretpārtikas krāpniecības tīkla izveidas Eiropas Savienībā. Tīkls jau ir izveidots, mēs šobrīd strādājam pie vienas pieturas aģentūras izveidošanas tīkla. Pirmā darba grupa tikās pirms pāris nedēļām. Uh, Un e, šī tīkla galvenais uzdevums ir pēc iespējas labāk un vairāk paredzēt krāpnieciskus gadījumus. Nolūks, protams, ir e, labāk efektivizēt kontrolas un sniegt dalību valstīm administratīvo palīdzību kontroļu gadījumos, ja tiek e, paredzēts, ka būs kāda krāpniecība. Proti, komisija uzskata, ka dalību valstīm ir jāpalīdz vienai, viena otrai, ja ir pārobežu krāpniecisks gadījums. Un komisija varētu dalību valstīm palīdzēt eh, gadījumos, ja krāpniecība ir ar nolūku lielos apmēros un ar nolūku iegūt ekonomisku labumu. Jo šādos gadījumos mēs sastopamies ar struktūrizētu mehānismu, un komisija vēlētos uh, uzlabot pārtikas inspektoru izglītības un uh, saredzēšanas līmeni, jo šīm uh, pārtikas inspekcijas iestādēm ir jāsadarbojas arī ar citām iestādēm, gan ar muitas iestādi, gan arī ar, uh, ar dažādām citām iestādēm, un ja tiek eh, konstatēts krāpniecības gadījums, tad eh, tam ir jātiek krimināli sūti, sodītam. Šobrīd komisija galveno uzsvaru liek uz šiem aspektiem, un kaut arī, kā jau šeit izskanēja, krāpniecība pārtiks ražošanas gadījumā nav gluži definēta, daram mēs pietiekami daudz. Vai man kolēģi vēlētos ko piebilst vēl par marķējumu? Ja ne, tad piebildīšu varbūt es pāris teikumus. Par to, kas ir paredzēts, ko ir paredzēts darīt eh, pavisam tuvākajā laikā par marķējumu. Vispirms mēs eh, izstrādājam noteikumus eh, obligātai nepārstrādātas gaļas marķēšanai, un paredzētajā laika termiņā šos noteikums arī sagatavosim, un arī kādi ir šī brīvprātīgā marķējuma īstenošanas noteikumi. Obligātā marķējuma laika grafiks. Uzsvēršu, ka šobrīd mēs neizveid, neveicam ietekmes novērtējumu, bet šāds projekts ir paredzēts. Un eh, mēs sazināsimies gan ar patērētājiem, gan ar MVU, mēs izvērtēsim adekvātumu aspektus, atbilstību un tā tālāk. Šeit arī beigšu. Izskatās, ka jau tā esmu runājis pārāk daudz. Gracielei. Paldies. Paldies ar priekšsēdētājs. Vārds Karacas Bildes kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Eh, sākumā gribu pateikties eh, visiem kolēģiem, kas izteicās, paldies par viņu svarīgo ieguldījumu. Es domāju, ir pienācis īstais brīdis saliedēties visām politiskām grupām, lai stiprinātu pilsoņu uzticēšanos. Pārtiks tirguma uzdevums nav vielas, komisija jau sasīja pārāk daudz negadījumu notikuši, un mums pieeja jābūt saskaņotāji vairs nav sociāldemokrātu šeit telpā, taču maniem zaļajiem kolēģiem citiem grib sacīt, ka ir vērts konstruktīvi paskatīties. Ak tā, jā, priekšstādātā kungs, jūs gan esat klātis, atvainojos. Tātad eh, mēs varam paskatīties to no pozitīvās puses. Atzinums nav vesela grāmata, neaizmirsīsim to, mūsu rīcībā ir diezgan eh, maz. Uh, Uh, rakstazīmi, ko drīkstam lietot. Es pilnīgi piekrītu jūs viedoklim par uh, caurskatāmības stiprināšanas nepieciešamību. Jā, ja mēs vēlamies uzlabot uzticību, tad tas ir svarīgi, ja mēs runājam par uh, izcelsmes norādēm, marķējumu. Es esmu to vidū, kas cīnījās par šo izcelsmes marķējumu Un es piedalījos šeit ziņā, bet viegli tas nebija. Ja mēs gribēju nodrošināt maziem ražotājiem piekļuvu tirgumu, tad mēs nedrīkstam šo reglamentēšanu padarīt pārlieku plašu, jo tas uzliek papildus administratīvo slogu visiem ražotājiem. Jo sanāk, ka mēs tad eh, it kā apkarojam tos, kurus mēs tieši gribam atbalstīt. Un jāroda ir zelta vidusceļš starp patērētājiem un ražotājiem un starp prasībām un eh, Eh, mūsu vēlme neizgrūst no tirgus visus tos, kurus mēs vēlamies atbalstīt. Tāpēc es aicinātu jūs eh, pārskatīt savu nostāju. Es zinu, ka laika vairs nav daudz, taču es domāju, ka mums galvenokārt ir jāuzliek eh, uzma, uzsvars uz atbildi mūsu pilsoņu interesēs, jo viņiem tas ir svarīgi un arī uzņēmējiem ir svarīgi. Viņi grib zināt, kā, kas tad gaidāms nākotnē. Atzinums tagad ir izplatīts, 2. septembrī jums bija laiks ar to iepazīties, ja jūs tagad sakāt, es balsošu pret, tāpēc, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, nu, tad sakiet tā saviem vēlētājiem, taču nesakiet to man. Nu, jūs nedrīkstat teikt saviem vēlētājiem, balsoju pret, tāpēc, ka manā rīcībā nebija gana daudz laika sagatavot savas grozības, jo tas jau nav tikai envi temats. Te nav runa tikai par pārtiks nekaitīgumu, bet arī par patērētā aizsardzību. Mēs ar, esam atbildīgi par šo otro jomu un tāpēc mums jārīkojas atbildīgi. Priekšsēdētāji kungs, es jau vēlos arī atbildēt uh, manam kolēģim no liberāļu grupas. Es augstu vērtēju viņa analīzi. Jā, savā atzinumā mēs pavisam skaidri sakām, ka mums ir jāakcentē ierobežojas kontrolas. Uh, Tātad akcents nav tikai uz sankcijām. Tā ir, ka bieži vien, ja mēs eh, pārāk plaši kontrolējam vienu mazu uzņēmumu, tad tas rada problēmas. Eh, maziem vidējiem uzņēmumiem laiks ir eh, nauda, viņi nevar veltīt trīs dienas kontroļu izvēršanai. Es zinu, ka arī sarunās starp ASV un ES mums ir uh, jāuzstāj savām ļoti augstām normām uh, pilsoņu patērētā aizsardzības jomā un pārtiks nekaitīguma jomā. Taču, tā, taču šeit galvenokārt ir runa par koordinēšanu, par labās prakses um, apmaiņu. Es nedomāju, ka sankcijas ir uzliekamas Eiropas Savienības līmenī. man sasitens man teica, ka Endi komitejā ir vēl viens zinums, atzinums, kas vēlas ņemt vērā mūsu atzinumu pirms eh, šī temata noslēgšanas. Par spīti visam eh, es gaidu grozījumus un vēlos pateikties visiem kolēģiem par sadarbību un arī komisijai. Paldies, turpina priekšstādātājs, eh, darbu atsāksim 2015. Jā, šo pēcpusdienu ir apaļā galda diskusijas. Tās mums ļaus padziļināt savas zināšanas par eh, tādu aspektu kā mazumtirdzniecība. Mēs zinām, ka mazumtirdzniecība ir cieši saistīta ar pārtiks politiku, taču ne ar to vien. Paldies!